Godāmie kolēģi, vai mēs varam sākt mūsu sanāksmi? In... Es eh, turpināšu runāt itāļu valodā. Vai visi ir gatavi darbam? Gribu runāt itāļu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. Uh, Man ir liels prieks sveikt mūsu vidū Latvijas kultūras ministri. Tagad tiešām turpināšu runāt itāliski. Intanto, buon pomeriggio, e, benvenuti a tutti e, e fa molto piacere. Sirsnīgi sveicu jūs visus mūsu vidū. Man ir ārkārtīgi liels gods un prieks jums novēlēt pirmkārtām laimīgu jauno gadu. Ceru arī, ka darbs mūsu komitejā būs veiksmīgs. Gribu arī novēlēt visu to labāko Latvijas prezidentūras pārstāvjiem, kas pie mums šodien ir ieradušies. Tūlīt uzklausīsim Latvijas prezidentūras prioritātes, taču pirms oficiālās sanāksmes sākuma es gribētu īsi iziet cauri darba kārtībai. Kolēģi uzskatīja, ka tas varētu būt svarīgi, jo mums ir jāņem vērā mūsu komitejas vērtības, kas arī atbilst Eiropas Savienības vērtībām, un proti mēs gribētu ievērot klusuma brīdi, pieminot upurus, kas tik vardarbīgi gāja bojā Parīzē žurnālā Šarlieba Do redakcijā. Tāpat arī pieminēsim kašer lielveikala upurus un arī policistus, kas gāja bojā Francijā. Tāpat mēs vēlamies pieminēt visus Nigērijā kritušos pēdējo nedēļu laikā. Strasbūrā Mēs ievērojām klusuma brīdi, bet es uzskatu, ka arī mūsu komitejā vajadzētu ievērot šādu klusuma brīdi, tāpēc, ka mēs visi piekrītam tādām vērtībām kā vārda brīvība, kultūras daudzveidība, preses brīvība un savstarpēja iecietība. Es domāju, ka mums vajadzētu ievērot šo klusuma brīdi kopā ar mūsu ministrēm. Paldies! Devo dire che a questo proposito io ho molto apprezzato il fatto che il ministro. Es gribētu arī teikt, ka es ļoti augsti novērtēju faktu, ka kultūras ministre Melbārdas kundze nesen ir sagatavojusi kopīgu paziņojumu, kuram pievienojās visi kultūras ministri Eiropā. Šī paziņojuma mērķis ir nosodīt šāda veida rīcību un aizstāvēt uh, Eiropas Savienības uh, pamatvērtības un brīvības. Otrs paziņojums parādās piektajā mūsu darba kārtības punktā. Tātad Tas ir priekšsēdētājs paziņojums, un īsnībā tas saistās arī ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Mēs skatīsim Kristīnas Libatskas ziņojumu Boloņas procesa īstenošana un tās uzraudzība. Šeit ir runa par pirmo priekšlikumu, kas ir sagatavots balstoties uz Junkera investīciju plānu. Ir paredzēta arī konference, tā notiks nākam trešdien, un mēs mēģināsim saprast, kādai būtu jābūt procedūrai, kā Eiropas parlaments piedalīsies šajos procesos. Poliņas process mums ir viena no galvenajām prioritātēm, un mēs gribētu, lai šis darbs virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpēc mēs šo punktu iekļāvām darba kārtībā. Gribēju jums vienkārši vai jautāt, vai jūs piekrītat šīm izmaiņām darba kārtībā. Ja jūs piekrītat, tad mēs varētu arī strādāt pēc šīs darba kārtības. Tagad par 1. un 2. decembra sanāksmes protokolu. Šis protokols ir jūsu dokumentu mapēs. Ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu izsakiet tos tagad. Ja nē, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Mazliet informācijas par tulkošanas režīmu šodien. Tad uh, angļu, vācu, franču, dāņu, grieķu, ungāru, maltiešu, poļu, rumāņu, bulgāru, un arī latviešu valodās. Domāju, ka šodien tas ir tikai atbilstoši, ņemot vērā, kāda viesi pie mums šodien ir ieradušies. Attiecībā uz dzimuma līdztiesību es piedalījos jaunajā dzimuma līdztiesības tīklā, kas ir izveidots ar dažādu komiteju palīdzību, un tajā tika skatīti dažādi jautājumi. Es domāju, ka arī mūsu mm, darbā šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi, un mums ir jānodrošina viedokļu apmaiņa arī ar komisiju. Man kā priekšsēdētājai šķiet, ka visiem komiteju priekšsēdētājiem vajadzētu pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Mēs mēģināsim nodrošināt, lai mēs varētu sadarboties ar Sieviešu tiesību komiteju, kas, protams, būs atbildīga par šiem ziņojumiem. Mēs ņemsim vērā arī dažādu komiteju gatavotos atzinumus un iesniegsim atzinumus arī citām komitejām. Es ceru, ka nākotnē mums būs daudz iespēju apspriesties par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Domāju, ka tagad mēs varam pievērsties galvenajam mūsu um, sanāksmes tematam šodien, un proti te ir runa par uh, Latvijas prezidentūras uh, prioritāšu prezentēšanu. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar kultūras ministri Dācis Melbārdi Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū. Mans eh, priekšlikums būtu vispirms dot vārdu ministrei, lai viņa sniegtu mums savu prezentāciju. Tāpat arī sveicu mūsu vidū izglītības un zinātnes ministri. Pēc tam mm, dosim vārdu arī izglītības ministrei, un pēc tam arī ir paredzēta īsa prezentācija par Latvijas prioritātēm. Un pēc tam dosim vārdu arī mūsu komitejas deputātiem, lai viņi varētu uzdot jautājumus. Pēc jautājumiem dosim vārdu ministrei atbildēm. Varbūt mēs sadalīsim jautājumus divās daļās, ja būs daudz jautājumu. Šādā veidā jums būs vieglāk atbildēt. Jums būs vieglāk atbildēt uz tādu mazāku um, jautājumu loku. Tātad vispirms tagad dodu vārdu Melbārdas kundzei. Gribētu arī teikt, eh, pašlaik ir ļoti nozīmīgs strateģisks brīdis. Nu pat ir pieņemta jauna komisija, uh, Mums ir bijusi, tik, ir paredzēta tikšanās arī ar Navrašiča kungu un ar Otingeru kungu, tas būs šī mēneša beigās, un mēs skatīsim 2020 stratēģijas eh, īstenošanu. Domāju, ka mēs varēsim eh, līdz ar to sniegt tādas spēcīgas atbildes komisijai, ņemot vērā arī Latvijas prezidentūras prioritātes. Mēs gribētu, lai izglītības un kultūras jautājumi parādītos kā debašu centrālā daļa. Mums tas šķiet ļoti nozīmīgi, ja runa par stratēģiju. Un tieši tāpat mums ir jādomā arī par kultūras attiecībām ar ekonomikas un digitālo darba kārtību. Es zinu, ka jūs par to runāsiet, varbūt es tagad pateicu jau to, ko jūs vēlējāties teikt. Jebkurā gadījumā dod jums uzreiz tagad vārdu, ministrs kundze. Um, thank you, Madam Chair, uh, from my part. Paldies, priekšēdētāji! No savas puses es arī gribētu paust prieku par iespēju piedalīties šīs dienas sanāksmē un spriest par kultūras un izglītības jautājumiem. Man ir arī liels prieks, ka varēšu uzklausīt jūsu paustās bāžas, idejas, un iespējams mēs varēsim apmainīties arī ar viedokļiem un idejām. Taču es vēlos ievērot daudzvalodību kā vērtību Eiropas Savienībā, un tāpēc turpināšu uzstāšanos latviešu valodā. godātā priekšsēdētāja silvija kosta godātie deputāti es eh, patiešām vēlreiz gribu akcentēt ka esmu pagodināta būt šeit lai iepazīstinātu jūs ar latvijas prezidentūras eiropas savienības padomē prioritātēm kultūras un audiovizuālā jomā un tādējādi turpinot itālijas prezidentūras veiksmīgi īstenoto darbu. Un sākšu ar to, ka Uh, no savas puses arī vēlos izteikt līdzjūtību un savu atbalstu Francijai un tās piederīgajiem pārciešot traģēdiju žurnālu Charlie Hebdo izdevniecībā. Es domāju, ka klusuma brīdis, ko ieturējām pirms mirkļa, godinot nežēlīgajā uzbrukumā bojā gājušos žurnālistus, māksliniekus un darbiniekus, pārliecinoši atgādināja, ka mēs visi iestājamies par Eiropas kopīgām vērtībām, kuras šī traģēdija ir tiešā veidā skārusi. Un es jūtos spēcināta, ka visi Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministri tik ātri reaģēja un atbalstīja manu un Francijas kultūras ministrs aicinājumu nākt klajā ar kopīgu paziņojumu, lai nosodītu šo barbarisko uzbrukumu. Tāpat ministri vienbalsīgi pauda pārliecību, ka mākslas un izteiksmes brīvība ir nesatricināms Eiropas kopīgo vērtību kodols. Šī solidaritāte apstiprināja, ka varam paļauties viens uz otru grūtā brīdī. Šāds prezidentūras sākums mums daudz ko māca. Mums ar vienu jāstiprina un jāveicina mūsu kopīgo vērtību un brīvību padziļināta izpratne. Tāpat mums visiem ir jāapvieno spēki, lai gudri un pārdomāti veidotu tādu dzīves telpu, kur dažādas kultūras, dažādas izpratnes par pasaules kārtību un atšķirīgi viedokļi nevis šķeļ sabiedrību, bet cits citu papildina, rosina auglīgas diskusijas, kā arī veicina vienotas un harmoniskas sabiedrības veidošanos. Tas, ko redzējām, piedzīvojām Parīzē, liecina, ka dzīvojam laikmetā, kad sāsinās konflikts ar dažādiem pasaules uzskatiem un vērtībām tas mums liek vēl vairāk domāt par kultūras pieaugušo lomu par to ka kultūra nav tikai ārējas izpausmes ko ikdienā uzlūkojam mākslas pasākumos vai kultūras mantojuma vietās bet kultūrai ir daudz dziļāki slāņi kas izpauž dažādu pasaules uzskatu un līdzās pastāvēšanas veidos un to nosacījumos. Ievērojamais latviešu dzēnieks Imants Ziedonis ir teicis, ka kultūra ir tautas sirdsapziņa. Un es domāju, ka mums ir dots atbildīgs uzdevums apvienot spēkus, lai rūpētos par to, lai dažādas tautības un nācijas varētu dzīvot harmonijā ar savu sirdsapziņu. Godātā priekšēdētāja un komitejas locekļi, ar šo uzstādījumu es vēlos jums izklāstīt Latvijas prezidentūras prioritātes kultūrā. Kultūras un radošais sektors jau daudzus gadus ir kļuvusi par nozīmīgu izaugsmes sastāvdaļu Eiropā, lielā mērā pateicoties tieši radošajām un kultūras industrijām, kas ir pierādījušas savu spēju veicināt gudru, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, radīt jaunas darba vietas, iedvesmot inovācijas un dot ieguldījumu vienota digitālā tirgus attīstībā. Radošums, kas ir uh, radošo industriju galvenais resurss, sekmē inovācijas ne tikai kultūrā, bet arī, citā jomā, arī citās jomās. Un ir labi zinām piemēri, kā digitālā ekonomika, turisms, kultūras turisms, radošo prasmu un radošās domāšanas attīstība izglītības procesā, reģionālo teritoriju atzimšana pateicoties jaunradēji un laikmetīgām iedarbēji ar mantojumu pagājušā gada novembrī padome diskutēja par kultūras un radošo industriju ieguldījumu stratēģijā eiropa. two thousand and twenty padome uzsvēra šo industriju lomu attīstīt prasmes kas ir ārkārtīgi svarīgas inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai ja tiek īstenota radoša partnerība un miedarbība jeb uh, nodrošināts tas ko angļu valodā sauc par crossovers latvijas prezidentūras galvenā prioritāte kultūrā ir turpināt stiprināt politiķu un plašākas sabiedrības um, izpratni par kultūras un radošuma pozitīvo ietekmi uz citām jomām lai radītu jaunus risinājumus nodrošinātu ekonomikas un vides ilgtspēju un veicinātu sociālu iekļaušanu. latvijas prezidentūra eh, strādā pie padomes secinājumiem par kultūras un radošo industriju pārneses efektu no kultūras un radošajām industrijām uz citām jomām lai rastu radošus un inovatīvus risinājumus izaicinājumiem ar kuriem saskars mūsu laiku sabiedrība. mēs domājam ka ir īstais brīdis uh, par šo runāt plašāk un dažādos fórumos jo kultūras un radošuma ieguldījums citās nozarēs ar daudzveidīgiem labās prakses piemēriem jau ir pietiekami labi pierādīts prezidentūras laikā kopīgi vēlamies iezīmēt un izcelt gan vietējā nacionālā gan eiropas līmeņa spēlētāju dažādu spēlētāju lomu šo radošo partnerību attīstībā. Un padomes secinājumus virzīsim pieņemšanai padomes sanāksmē šī gada maijā. Lai papildinātu padomē un padomes darba grupās diskutēto sadarbībā ar Eiropas komisiju organizējam divas prezidentūras konferences Rīgā no 11. līdz 13. martam. Un šīs starptautiskās konferences notiks laikā, kad Latvijā noritēs radošās darbības nedēļa, ko jau vairākus gadus pēc kārtas mēs organizējam kultūras un citu, piemēram, ekonomikas un reģionālās politikas nozaru sadarbības stiprināšanai. Šāda prakse jau vairākus gadus mums rada stabilu pamatu uh, diskusijām visādās platformās ar, starp, par starpnozaru sadarbību un miedarbību. Un uh, šogad arī jūs esat laipni aicināti ņemt dalību konferencēs, jo ir iespēja brīvi uh, pieteikties, protams, darot to pietiekoši laicīgi. Um, pirmās konferences mērķis ir izcelt labākos uh, radošo partnerību starp kultūru un citām nozarēm piemērus un meklēt veidus nozaru mijiedarbības stiprināšanai savukārt otra konference rosinās padziļinātu diskusiju par mantojuma dizaina un laikmetīgās arhitektūras savstarpēju sinerģiju lai veiksmīgāk apvienojot šīs trīs uh, komponentes mēs varētu veidot kvalitatīvu dzīves telpu cilvēkiem gan kur strādāt gan uh, dzīvot. Cienītā priekšsēdētāja, es augstu novērtēju, ka Eiropas parlaments šīs komitejas ietvaros ir daudz devis ieguldījumu kultūras un radošo nozaru attīstības veicināšanā un vēlos apliecināt savu gatavību un patiesu interesi sadarboties, lai kopīgi veicinātu dažādu nozaru politikas veidotāju izpratni par kultūras un radošo nozaru ieguldījumu to atbildības jomās. Ja? Uh, godātie parlamentārieši, 2015. Uh, gada pavasaris uh, mums būs nozīmīgs ar to, ka sagaidām vidusposmu pārskatu par Eiropas Savienības stratēģiju izaugsmai un nodarbinātībai 2014. gada nogalē kultūras ministri padomē, savā padomē jau diskutēja par kultūras un radošo industriju, kā arī kultūras mantojuma pienesumu stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā. Un šajā debatē ministri uztvēra tādas trīs būtiskas atziņas kas turpmāk varētu būt ņemamas vērā Eiropas stratēģijas īstenošanā. Pirmkārt, kultūra un radošās nozars ir ekonomiskās izaugsmes dzinējs un to apliecina gan nodarbinātības gan iekšējā koprodukta rādītāji otrkārt šīs nozares potenciāls izpaužās līdzās digitālo tehnoloģiju attīstībai daudzveidīgs iesaistošs un augstas kvalitātes kultūras saturs ir būtisks priekšnoteikums labi funkcionējošam vienotam digitālam tirgum eiropā. un treškārt kultūra ir vērtība pati par sevi kultūras mantojums ir neatsverams iedvesmas radošuma un jaunredzes avots kas nesaraujami saistīts ar mūsu nacionālo un eiropas identitāti stiprinot ikviena sabiedrības locekļa piederības un vienotības sajūtu kā savai valstij tā eiropai kopumā un prezidentūra eh, sekos līdzi, lai šie vēstījumi tikt, no, tiktu nodoti tālāk, lai pārliecinātos, ka kultūras un radošās nodars, nozars ieguldījums arvien palielinās Eiropai tik ļoti svarīgajā gudrās izaugsmas procesā. Un es ceru, ka šajā uzdevumā varam paļauties arī uz jums, eh, parlamentāriešiem. vēlos turpināt ar prioritātēm audiovizuālajā politikā. Eiropas komisijas prezidents eh, Junkers eh, vienotā digitālā tirgus izveidi ir izvirzījis par vienu no komisijas galvenajām prioritātēm. Komisija par šī darba centrālo aspektu, aspektu ir ļoti pareizi noteikusi tirgus lietotājus. Viņiem jābūt iespējai savās elektroniskajās ierīcēs piekļūt pakalpojumiem, mūzikai, filmām no jebkuras vietas Eiropā Un šajā kontekstā komisija ir apņēmusies atbalstīt kultūras un radošo, kā arī Eiropas mēdīju un satura veidotāju industriju attīstību. Un ar to arī saistīto autortiesību regulējumu. Komisija arī ir uzsvērusi nepieciešamību atbalstīt mēdīju brīvību un daudzveidību, interneta atvērtību, kultūras un valodu dažādību digitālajā vidē. Kā Latvijas prezidentūras atbildīgā ministra par kultūras un audiovizuāliem eh, jautājumiem, es pilnībā apsveicu eh, šos paziņojumus jo mūsuprāt tie pirmo reizi tik skaidri izceļ kultūras un radošo nozaru lomu vienotajā digitālajā tirgū. Audiovizuālo pakalpojumu pamatā ir tādas pamatvērtības kā mēdīja brīvība un plurālisms, kā arī kultūra daudzveidība, kas atspoguļojas saturā. Tāpēc īpaši šobrīd ir svarīgi pārliecināties, ka mūsu sabiedrībai šajā digitālajā laikmetā pieejamais saturs ir augstas kvalitātes, daudzveidīgs un galvenais nodrošina pamatvērtības un brīvības kas iekļautas eiropas savienības pamatiesību hartā. tehnoloģiju attīstība jaunā, jaunā ģeopolitiskā situācija un globālā konkurence nosaka vajadzību no jauna pārdomāt pieeju audiovizuālajam saturam digitālajā laikmetā un šajā kontekstā latvijas prezidentūra aicinās gan ekspertu gan politikas veidotāju līmenī diskutēt par audiovizuālā regulējuma nākotni vienotā digitālā tirgū tajā skaitā ņemot vērā jaunos ģeopolitiskos izaicinājumus. Latvijas prezidentūras laikā padome dos ieguldījumu diskusijā par audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas nākotni. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi strādāt pie tā, lai īstenotos itālijas un lietuvas prezidentūru laikā pieņemtajos padomes secinājumos izteiktie aicinājumi eiropas komisijai proti steidzami pārskatīt šo direktīvu un pievērst pastiprinātu uzmanību ar jurisdikciju saistītajiem jautājumiem. Un visbeidzot, vienotam digitālam tirgum nevajadzētu kļūt tikai par ekonomikas un infrastruktūras projektu. Tam primāri ir jārisina satura, radošuma un dažādības jautājumi. Un es ceru, ka at, atkal es ceru uz jūsu atbalstu un sapratni, un sapratni šī veistījuma īstenošanā. Un, godātie kultūras un izglītības komitejas pārstāvi, noslēdzot, es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mums jāveido Eiropas nākotne kopīgiem spēkiem. Un to apliecina arī Latvijas prezidentūras logo, kas ir dzirnakmens, saules un darba simbols kas atspoguļo mūsu kopīgo apņemšanos stāti, stāties pretī izaicinājumiem par stingru pamatu izvēloties cauri gadsimtiem izkopto Eiropas kultūras telpu un tās tradīcijas. Un šis simbols precīzi raksturo arī prezidentūras prioritāšu virsmēķi. Paldies, kolēģi, par uzmanību, un es esmu atvērta jūsu jautājumiem. Grazie davvero, ministro, abbiamo ascoltato cose che ci hanno. Lielas paldies, ministrs Kunze. Domāju, ka tas, ko mēs uzklausījām, ir patiešām pārliecinoši un ir patīkami redzēt, ka jūs ķeraties klāt tādiem jautājumiem kā Eiropa 2020 un autortiesības. Šai komitejai šie jautājumi ir bijuši prioritātes jau ilgu laiku. Tagad dosim vārdu komitejas deputātiem. Ja, dank, uh, Frau... Paldies, ministras kundze. Es gribētu padziļināti dzirdēt atbildes uz trīs jautājumiem. Jūs runājāt par kultūru kā par radošo industriju daļu, eh, kas eh, daļēji arī nosaka prioritātes. Es eh, dzirdēju, ka agrāk īpaši bija runa par dažādiem veicināšanas pasākumiem reģionālā nozīmē, tad kultūra bieži vien nokļuva grūtībās, tāpēc, ka kultūras nozarē ir šādas dubultas funkcijas. Un finansēšanā vainu tiek runāts par kultūras programmu, tad, tad tā nav pārāk vērsta uz finansējumu, un uh, tiek nodalīta no komerciālās kultūras daļas. Uh, bieži vien šie projekti nokļūst vai nu vienā pusē, vai otro, otrā pusē, un rodas eh, lielas problēmas. Tas nozīmē, ka kultūras darbinieki nevar dabūt eh, kredītus un nevar arī gūt labumu no kultūras, jo eh, šeit tātad nevar aptvert abas daļas. Kā jūs mēģināt panākt, lai šīs abas puses tiek pietuvinātas, lai tās varētu salikt kopā? Uh, Tāpat arī es gribētu runāt par autortiesībām un digitālo vienoto tirgu. Arī šeit ir runa par to, kā šīs abas sliedes, kas iet paralēli, savest kopā. Mums, protams, eh, vajadzētu nodrošināt, lai visi var gūt labumu no kultūras daudzveidības eh, Eiropā, bet vajadzētu arī panākt, lai kultūras darbinieki varētu nopelnīt sev iztikšanu. Es gribētu zināt, kā Latvijas prezidentūra piedalīsies diskusijās, kāds būs padomas viedoklis attiecībā uz komisijas eh, teikto un par transatlantisko tirsniecības un partnerības nolīkumu. Saruna mandātā ir izņēmums attiecībā uz kultūru, bet šeit tiek skaidri nošķirti arī audiovizuālie pakāpojumi. Bieži vien debatēs šeit parādās problēmas, uh, kas īsti ir šī audio vizuālā ekonomika un kas ir kultūra. Gribētu zināt, kāds ir Latvijas prezidentūras viedoklis, ko jūs eh, dosiet kā savu pienesumu tētip sarunās. Lielas paldies, Sabīne. Petra. Lielas paldies, eh, ministras kundze. Lielas paldies par jūsu teikto. Paldies arī par to, ka jūs vēlreiz ļoti skaidri norādījāt, ka Latvijas prezidentūra ļoti labi apzinās eh, to, ka Eiropā ir jāvalda viedokļu daudzveidībai un arī plašsaziņas līdzekļiem ir jābūt brīviem. Jūs arī norādījāt uz radošo industriju nozīmi. Es domāju, ka Latvijas prezidentūrai vajadzētu mēģināt eh, panākt eh, kopēju nostāju padomē attiecībā uz digitālo vienoto tirgu. Digitālais vienotais tirgus uh, sastāv no trīs daļām. Mēs šeit kultūras komitejā iepriekšējā sasaukumā ļoti daudz strādājām pie šīs pirmās daļas. Mēs mēģinājām nodrošināt uh, parlamenta kopējo nostāju attiecībā uz interneta neutralitāti. Tiek teikts, ka tīkla neutralitāte ir ļoti liels izaicinājums eh, arī tehniskā ziņā. Vajadzētu panākt, lai eh, parādās šie dažādi viedokļi un vienlaicīgi tiek dota iespēja arī eh, radošām idejām parādīties tīklā un nokļūt pie cilvēkiem. Pēc visa, ko es esmu dzirdējusi, Acīm redzami Latvijas prezidentūra nāks klajā ar priekšlikumu, kur tīkla neutralitāte būs eh, tikai tā kā princips regulā, bet tas neparādīsies tik skaidri, kā tas bija paredzēts parlamenta nostājā. Tātad mēs vēlējāmies, lai likumos parādītos eh, ierobežojumi, lai tie būtu ļoti skaidri izklāstīti un eh, lai parādītos, pie kādiem apstākļiem šādi pakāpojumi var tik sniegti. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Ļoti daudzi ministri vēlas iejaukties šajā jomā. Um, te ir runa gan par kultūras, gan arī par audio-vizuālajiem ministriem un tā tālāk. Attiecībā uz tētipu es varu tikai pievienoties iepriekš teiktajam. Mums bija ļoti skaidra nostāja mm, parlamentā attiecībā uz kultūras un audio-vizuālo mēdīju izslēgšanu no šī līguma aptvēruma. Bet Tātad uz kultūru šis izņēmums ir diezgan skaidri formulēts, taču audiovizuālo pakalpojumu jomā tas tādiem žēl nav. Es domāju, ka e, šie izņēmumi attiecībā uz kultūru un audiovizuālajiem mēdījiem vajadzētu parādīties arī nākotnē, tātad tos vajadzētu kaut kādā veidā piesaistīt arī tālākajai tehniskajai attīstībai. Mēs nevarētu šeit uh, to attiecināt tikai uz pakāpojumiem, bet vajadzētu runāt arī par investīcijām audiovizuālajā jomā. Šeit nevajadzētu būt nekādām šaubām, un nevajadzētu būt arī tā, ka tas paliek kaut kur aiz slēgtām durvīm. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie izņēmumi nenāk par sliktu Eiropas kultūrai. Pēdējais par kultūru. Komitejā nesen mums bija diskusijas un arī uzklausīšana par ideju, eh, par kuru mēs diskutējām un ko mēs eh, mēģinājām arī virzīt uz priekšu, proti par Eiropas kultūras mantojuma gadu. Mēs eh, katru gadu izvēlamies tādu kā moto, vai jūs varētu domāt par šāda kultūras mantojuma gada izveidi jau Latvijas prezidentūras laikā. Grazie, kolēga Adinolfi. Adinolfi kundze. Paldies, priekšēdētāji. Lielas paldies arī ministrei. Es vēlētos uzdot jums trīs jautājumus. Varbūt jūs varētu mums sniegt detalizētāku informāciju par šiem punktiem. Parasti, ja tiek eh, skatīti izglītības jautājumi, tad ļoti maz uzmanības tiek eh, pievērsts izglītībai kā eh, Eiropas jauno pilsoņu intelektuālās apziņas, intelektuālā mantojuma tālāk virzību. Galu galā mums ir jāatcerās, ka izglītība ļauj mums veidot mūsu tālāko sabiedrību. Ministris kundze, jūs tikko savā uzrunā teicāt, ka katrai nācijai ir sava izpratne un apziņa. Un es gribētu zināt, vai Eiropā arī šāda izpratne un apziņa tiek veicināta. Es par to šaubos, jo izglītība diskusijās parasti parādās kā saikne starp izglītību un darba tirgu. Šeit nav runa tikai par to, ka cilvēki ir jāizglīto izglītošanas dēļ. Ja mēs paskatāmies uz uh, bērniem, kas nepabeidz skolu, tad, uh, manuprāt, īstenībā šis zināšana trūkums beigās var novest pie vardarbības. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka zināšanas ir viens no veidiem, kas mums ļauj vienam otram pastāvēt uh, līdzās mierā Es gribētu zināt, kāda ir prezidentūras plāni attiecībā uz šīs izglītības eh, daļas izpēti. Otrs jautājums, ko es gribēju jums uzdot. Vai mēs varam sagaidīt arī tālākas diskusijas par jaunatnes garantijām mm, jauniešiem? Agrāk tika runāts par šo projektu, tika teikts, ka tas ir ļoti nozīmīgs un liels projekts, uh, kas eh, būs ļoti svarīgs jaunatnes bezdarba apkarošanai. Es gribētu zināt, eh, kas īsti ir noticis eh, jaunatnes garantija fonda ziņā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz bezdarba statistiku Eiropas dienvidu valstīs, tad dažkārt ir ļoti grūti uh, noteikt, cik tieši uh, jauniešu ir bezdarbnieku vidū. Uh, un tas mums savukārt eh, traucē cīnīties pret jauniešu bezdarbu. Pēdējais, tagad pievērsīšos kultūras nozarei. Protams, ka tā ir gan politiska, gan arī ekonomiska iespēja. Es personīgi neticu, ka ekonomiskā izaugsme vienmēr noved pie mm, vairāk darba vietām. Varbūt tā ir tāda kā mazliet neoliberāla pieeja. Esmu no Itālijas dienvidu daļas. Mēs vēlamies no jauna iekustināt vairākas ekonomikas nozares, bet es nedomāju, ka par kultūru var runāt kā par produktu. Nevarētu to uzsvērt par plašu patēriņa preci. Uh, Mēs šeit runājam par mantojumu, un mums ir jādomā par to, kā to nodot tālāk. Mans jautājums būtu šāds, vai jūs esat ieplānojuši kādu rīcību, praktiskus pasākumus Latvijas prezidentūras sešu mēnešu laikā, kas ļautu mums virzīt uz priekšu šīs idejas? Liels paldies! Uzskatīsim, ka tagad pirmā jautājuma kārta ir beigusies, uzklausīsim atbildes un pēc tam dosim deputātiem atkal vārdu jautājumiem. Neaizmirsīsim, ka tagad mēs uzdodam jautājumus eh, kultūras ministrei. Vēlāk varēsim pievērsties izglītībai un runāt par bezdarbniekiem tā tālāk. Like, um... Paldies! Ministrs kundze par jūsu uzstāšanos, bet es gribētu pirmām kārtām teikt, ka piekrītu tam, kas tika minēts par eh, tīkla neutralitāti, par ko tikko runāja Sabīne. Tika pieminēts arī tētip jautājums, un tika teikts, ka mums ir skaidri jānodefinē, kāda ir kultūras izņēmumi, kas tieši ir audiovizuālie pakalpojumi un kā tos tālāk definēt. Man jums ir konkrēts jautājums. Jūs teicāt, ka komisiju ļoti interesē eh, digitālā vienotā tirgus tālāka izveide, un tika arī runāts par to, kā eh, patērētājiem nodrošināt labāku piekļuvi dažādiem pakalpojumiem pāri robežām. Uh, Es gribētu teikt, ka mums visiem šis jautājums ir ļoti svarīgs, bet no otras puses es gribētu arī norādīt, ka šādā veidā rīkojoties, mēs nedrīkstētu kaut kādā veidā slikti ietekmēt eh, filmu industrijas ilgtspējīgu finansējumu. Es gribētu zināt, kāda būs jūsu pieeja šiem jautājumiem. Otrs jautājums. Esmu dzirdējusi baumas, ka iespējams Eiropas komisija domā par to, ka vajadzētu atteikties no finansiālā atbalsta. Gribētu zināt, eh, kāda būs jūsu pieeja šim jautājumam. Lielas paldies eh, Helgai Tripelei. Ministrs kundze, varbūt jūs varētu atbildēt tagad uz eh, pirmo jautājumu kārtu un Tas nozīmē, ka tātad mēs uh, varēsim vēl uzdot arī cits jautājums. Mm-hmm. Es eh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo eh, tas jautājuma uzdošanas, eh, jautājuma uzdošanas dinamika bija ļoti ātra, un, ja es gadījumā uz kādu jautājumu neatbildu, mums ir iespējams pie tā atgriezties, jo es varbūt, ka neesmu paspējis visu nu, nofiksēt. <laughs> Bet, uh, Um, tā, tad uh, pirmais bija jautājums par uh, uh, kultūras kā radošām in, industrijām un par to, ka mēs bieži nonākam situācijā, kultūra nu, tā kā tiek nu, diezgan mētiecīgi nu, nodalīta un, un, un, un skatīta kā atsevišķa nozare. Un, un es jums pilnīgi piekrītu, ka, nu, ka tā nav pareiza pieeja. Um, Uh, nu, kultūru skatīt izolēti no citiem attīstības jautājumiem. Tas ir iemesls, kāpēc mēs uh, vēlamies turpināt um, darbu uh, pie, um, pie, pie, radošo, pie, pie kultūras un radošā sektora ietekmes um, mm, pierādīšanas. Un tāpēc, mūsuprāt, izvēlētais fokus, kas, kas atslēgas vārds crossovers, uh, Uh, ir, uh, ir, ir, ir tā pareizā pieeja, kā vērst uzmanību uz to, kā labāk mēs varam izmantot kultūras un radošā sektora potenciālu citās attīstības jomās, jo mūsuprāt spēks ir tieši sadarbībā. Mums nevajadzētu vēlēties pārtaisīt kultūras darbiniekus un māksliniekus uh, par ekonomistiem, mārketinga speciālistiem, lai viņi labāk varētu iekļauties ekonomikas procesos, eh, bet mums ir svarīgi panākt to, ka viņi dara savu darbu, eh, bet dara to sadarbībā ar citu jomu pārstāvjiem, lai veiksmīgāk viņu radošo potenciālu, viņu idejas, eh, kā, um, at, kā atrast jaunu vērtību, viņu jaunredz potenciālu varētu pārnest uz citām jomām, kas tiešām ir uh, Uh, pierādījies ar daudziem uh, pozitīviem piemēriem kā veiksmīgs veids kā uh, stimulēt inovācijas un rast jaunus risinājumus un pie tam ne tikai ekonomikā jo bieži vien mēs aprobežojamies ar ekonomikas jomu un runājam par kultūras ietekmi uz ekonomiku mēs esam pārliecināti ka um, turpinot strādāt pie šī te crossovers koncepta un tieši caur pozitīviem piemēriem mēs parādīsim ka kultūra un māksla var dot ļoti pozitīvu ietekmi gan uz sociālo pakalpojumu jomu, gan uz transporta risinājumiem, gan uz uh, vidas ilgspēju jautājumu risinājumiem, teritoriālo attīstību un tam līdzīgi. Un, uh, tāpēc uh, mūsu centrālais, uh, centrālais pasākums būs uh, ekspertu konference, un uh, mēs primāri fokusēsimies tieši uz labās prakses piemēriem. Uh, Uh, un otra būtiska lieta, kas iezīmējās uh, padomes, iepriekšējās padomes, ministru padomes diskusijā un ko mēs arī turpināsim, uh, šī, ar, ar, arī, ar, arī nākošajā padomē, ko mēs plānojam maijā, ir jautājums par šīs ietekmes, ietekmes pierādījumiem. Un tāpēc arī Latvijas prezidentūras laikā mēs noteikti turpināsim runāt par pētījumu, par lietišķo pētījumu un statistikas lomu, caur kuriem tad mēs arī varam pierādīt tīri praktiski ar rādītājiem, kā tad izpaužās kultūras mākslinieku ietekme uh, uz citām jomām. Um, tad uh, arī uh, uh jautājums par, uh, par, par transatlantisko uh, līgumu. Uh, un šeit es gribētu ļoti skaidri paust prezidentūras nostāju, kas izriet no, uh, diviem, no divām uh, pa, padomēm, uh, kas, uh, uh kur, kurās ministri tikušies ir gan uh, 2013. gada jūnijā, gan uh, pagājušā, gada, uh, pagājušā gadā uh, Eh, oktobrī, eh, tad, tad, eh, un šeit ir absolūti vienota vienota ministra nostāja, ka audiovizuālai pakalpojumi ir izslēgti no transatlantiskā līguma sarunām, un Latvijas prezidentūra atbalsta šo pieeju, un mēs sekosim līdz tam, lai komisija turpina iesākto praksi, informēt gan padomi, gan parlamentu par, par šīm te sarunām. Uh, tad bija arī jautājums uh, uh, no, no vairākiem deputātiem par, par, par, par autortiesībām. Patiesi autortiesību jautājums ir cieši saistīts ar vienotā digitālā tirgus attīstību. Un, eh, tā skaitā uh, ir eh, viens no nosacījumiem, kā nodrošināt uh, pieejamību, bet, bet nevienīgais. Uh, jo, lai mēs runātu arī par pieejamības nodrošināšanu daudzveidīgam saturam, ir ļoti svarīga arī tehnoloģiskā sadarība, par ko daudz deputāti arī izteicās, gan arī valodu daudzveidība iespēju brīvi arī digitālajā vidē Uh, uh, izmantot iespējas uh, nu, mainīt valodas un izmantot mašīnu tulkošanas iespējas. Audiovizuālajās konferences ietvaros, ko mēs plānojam arī martā, Uh, uh, eksperti diskutēs par uh, šiem te jautājumiem, kurus jūs arī uzdevāt, un tā skaitā arī par tīkla neutralitātes jautājumiem, kas ir būtiski vienota digitālā tirgus attīstībā. Es arī jums piek, pilnīgi piekrītu, ka vienotā digitālā tirgus jautājumi ir, ietver tāds trīs būtiskas sadaļas. Uh, un tas ir pārnozarisks jautājums, tāpēc ļoti pozitīvi ir tas, ka jaunā komisija ir izveidojusi atsevišķu vicekomisāru amatu, lai rūpētos par sadarbību starp e, šiem, e, šīm trīs tādām tematiskām jomām. Un e, es ceru, ka nu, šādā veidā sadarbojoties ar vicekomisāru, Uh, nu, mēs panāksim uh, to tādu zināmu saskaņotību uh, vienotā digitālā tirgus stratēģijas veidošanā kas no valdības. Jūs atbildējāt jautājumu, tad Jā, te vēl bija tālāk jautājums par Eiropas uh, uh, kultūras mantojumu gadu. Manuprāt, tā ir tiešām ļoti laba iniciatīva. Un trešā konference, ko mēs plānojam ekspertu līmenī organizēt, būs tieši saistīta ar kultūras mantojumu, tā miedarbi ar uh, laikmatīgo arhitektūru un dizainu. Uh, Un es eh, pieļauju, ka šīs konferences ietvaros mēs varētu aktualizēt eh, arī šo te jautājumu. Grazie per queste prime, prime domande. Io pregherei adesso nel secondo intervento. Paldies par šīm atbildēm. Es gribētu visus aicināt izteikties mazliet īsāk šajā otrajā jautājuma kārtā. Došu vārdu Džulijai Vordai. Un pēc tam uh, varēs uh, dot laiku arī ministrī atbildēm. Džulija Vorda. Paldies! Pirmkārtām es gribētu teikt, ka mani pat tiešām iepriecināja jūsu izmantotājs citāts, ka kultūra ir nācijas sirdsapziņā. Es uzskatu, ka pašlaik uh, mums ir ļoti liels izaicinājums priekšā. Mums ir jānodrošina miers starp nācijām. Un kultūra mm, bieži vien tiek izmantota no dažādu varu puses, tiek izmantota, lai panāktu dažādus mērķus. Tāpēc es gribēju teikt, ka man šis uh, jautājuma loks ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka mums visiem vajadzētu atcerēties šo citātu. Mēs uh, vienmēr pieminam mūsu konkrēto valstu kultūras mantojumu, bet vienlaicīgi šis pats kultūras mantojums var kļūt arī par naida iemeslu. Ah, 20, scusate, che devo aver rinunciato Diacono, invece 20. Grazie. Dziękuję bardzo. Diakono kungs. Paldies, priekšādātāji. Centīšos izteikties pavisam īsi. Jūs runājāt par uh, Latvijas prezidentūras darba kārtību, un jūs pieminējāt uh, šo angļu vārdu crossover. Jūs runājāt par digitālajiem mēdījiem, sociālo integrāciju un ilgspējīgu attīstību. Šis uh, crossover princips tiek izmantots kā atbalsts, lai veicinātu radošumu Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Vai jūs prezidentūras laikā atbalstīsiet eh, Eiropas eh, kino? Vai jūs domāsiet par citām dalību valstīm un domāsiet par šo sektoru ne tikai kā par kultūras nozari, bet arī kā par ekonomisku nozari? Lielas paldies! Šie būtu uh, jautājumi, ko uzdeva deputāti. Uh, un mēs varam dot tagad laiku ministri atbildēm. Jā, paldies par jautājumu. Ļoti iepriecināja jūsu jautājums par Ķīnu. Uh, Un, uh, uh, jo, uh, ja, es šajā brīdī atbildu Venta kungam. Un, jo burtiski tikko, kā Latvija decembrī uzņēma Eiropas kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremoniju, kas mums, mūsuprāt, bija lielisks apliecinājums nu, mūsu tādai, tādai pozitīvai attieksmē pret Eiropas kino attīstību un e, tieši Eiropas arī kino darbu. Uh, Uh, popularizēšanu uh, nu, gan mūsu valstī, gan, gan, e, gan, e, gan Eiropā plašāk. Un es jums pilnīgi piekrītu, ka uh, ir eh, katrai prezidentūrai ir jāuzņem šī atbildība domāt par to, kā mēs popularizējam um, eh, gan kino, gan arī citu radošo industriju, kultūras industriju eh, darbus. Un šeit mēs esam pilnībā uzticīgi, uzticīgi Eiropas kopīgam uzstādījumam par vienoti daudzveidībā, un par, kas, kas nozīmē arī katras prezidentūras atbildību uh, Uh, mm, savos pasākumos uh, akcentēt šo mm, Eiropas um, darbu daudzveidību un, un pieejamību tam. Uh, mēs pieskarsimies pilnīgi noteikti arī kino tēmai, kad organizēsim konferenci par, par, par kultūras un radošo industriju ietekmu uz citiem sektoriem, jo nešaubīgi kino ir ļoti jaudīgs instruments gan uh, izglītības uh, uh, jomā, gan arī dažādu sociālu jautājumu aktu, aktualizēšanā. Un tā ir viena iespēja, kā atkal parādīt kultūras spēku, kā ar kultūras eh, palīdzību, šajā gadījumā ar, ar mākslas līdzekļu, audiovizuālu mākslas līdzekļu palīdzību, mēs varam ļoti uh, koncentrētā brīdī uh, runāt par, par, par kādu aktuālu uh, sabiedrībā tēmu, kas kino šajā ziņā ir ļoti labs crossover piemērs. Ja? un uh, pilnīgi noteikti ļoti efektīvs arī izglītības līdzeklis. Es pirms tam nespēju varbūt pietiekoši atbildēt. Deputātei Adenolfī par, uh, par, par izglītības un kultūras uh, jomu sinerģijas gribu teikt, ka tas ka mēs pilnībā uh, uh, piekrītam tam, ka viens no tādiem būtiskiem radošās partnerības veidiem ir tieši starp izglītības un kultūras sektoru, jo, uh, uh izglītības, uh, jo kultūra ir tā, kas piešķir izglītībai saturu. Uh, un caur kultūru ir visveiksmīgāk iespēja mācīt vērtības un attīstīt radošās prasmes. Un otrādāk, izglītība ir līdzeklis, lai nodrošinātu kultūras pārmantojamību, uh, Uh, un uh, iepazīstinātu ar dažādām kultūrām. Es esmu pārliecināta, ka arī man kolēģi izglītības ministri noteikti tam jautājumam pieskarsies, un, un, un, un es jums pilnīgi parlamentārieši piekrītu, ka uh, šobrīd vairāk kā jebkad ir nepieciešama kultūras un izglītības sinerģija, lai runātu par kultūras daudzveidības aspektiem, lai runātu par to, kas ir pamatbrīvības, kas ir vērtības, ko nozīmē tolerance un kā tā izpaužas reāli praktiskajā dzīvē. Tad, tad viens no šīs radošās partnerības veidiem starp kultūru un izglītību būs būtiski arī konferences sastāvdaļa un mēs arī um, plānojam rā, uh, uh nu, rādīt arī Latvijas uh, pozitīvos piemērus, jo mēs tieši uh, uh šobrīd uh, īstenojam pilotu projektu radošajās partnerībās starp izglītību un kultūru, ko mēs mm. plānojam kā rezultātu radīt vienā no mūsu prezidentūras konferencēm. an answer on Europeana program. I don't know how. Uh, uh, es, es, es, jā, es šķiet šo jautājumu nesadzirdēju, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, ka, kas jums tieši interesē Eiropijāna kontekstā? Jā, yeah, thank you. Um, Paldies. Esmu dzirdējusi baumas, ka Eiropijāna finansēšana ir apdraudēta. Tātad esmu dzirdējusi, ka viņi nav gatavi to darīt. Esmu dzirdējusi šādas baumas, vai jums ir kāda informācija par šo jautājumu un kāda ir jūsu pieeja? Jā, paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu, un es pat jūtos ļoti sarūktināta to dzirdēt. Es tiešām eh, nebiju šīs baumas dzirdējusi, un manuprāt, tas būtu ļoti nepieļaujami. Es domāju, ka šeit gan padomēji, eh, gan parlamentāriešiem ir jāapvieno spēki un jāmeklē veidi, kā turpināt šo lielisko projektu. Eh, jo, nu, jo pēc manā rīcībā esošas informācijas 2014. gada septembrī Eiropajāna nodrošināja pieeju vairāk nekā 33 miljoniem digitālo priekšmetu no 2500 institūcijām Eiropā. Un eh, šī digitālā pieejama, pieejamība bagātam eh, gan kultūras resursam, gan izglītības resursam, eh, tā ir, tā, tā, tā, tā ir tiešām, tas ir kaut kas unikāls un no tā var iegūt gan dažādu valstu kultūras, gan pilnīgi noteikti tas ir ārkārtīgi vērtīgs resurs tiesu izglītības procesā dažādos vecuma posmos. Ja? Tā kā šajā gadījumā mēs kā prezidentūra noteikti būsim eh, nu, jūs partners, ja kurās sarunās par, eh, par šādu finansējuma eh, nu, saglabāšanu. Um, Vai, okay. Io ringrazio molto il ministro, anche se. Lielas paldies ministrei. Es nezinu, vai komisijas pārstāvjiem ir kas piebilstams. Varbūt jūs vēlaties uzskot kādus precizējošus jautājumus. Varbūt komisija varētu ņemt vērā teikto. Un rīt mums ir paredzēta tikšanās ar komisāru. Varbūt jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties teikt, lai mūs nomierinātu. Domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu saņemt atbildes uz jautājumiem in eh, questo caso no, è una richiesta che viene dalla Commissione, non dalla Presidenza. Per cui penso... Šajā gadījumā šķiet, ka komiteja uzdod jautājumu, nevis prezidentūra, bet, nu, es domāju, ka, ja ir šāda iespēja, tad tā ir jāizmanto. Vārds komisijai. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties Latvijas prezidentūrai par to, ka tā ir izklāstījusi savas nākamo sešu mēnešu prioritātes. Un, protams, mēs atbalstām visus pieminētos jautājumus. Es gribētu arī izmantot šo iespēju, lai paziņotu, ka rīt uh, būs tikšanās ar uh, komisāru šeit šajā komitejā, un es domāju, ka pats labākais veids, kā nodrošināt viskaidrākās atbildes, ir dot viņam iespēju sniegt atbildes. Jā, mēs gribējām to dzirdēt. Tas mums patiešām liekas iedrošinoši. Liels paldies par sniegto informāciju. Es domāju, ka mēs varam būt ļoti apmierināti ar to, ka Latvija pievērš ļoti lielu nozīmi 2020. Eh, gada stratēģijai un pievērš lielu uzmanību kultūrai un tās ticamībai, galvenokārt tātad domājot par digitālo darba kārtību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sekot līdzi um, tam, kā šis darbs virzīsies uz priekšu un kādu ieguldījumu mēs varētu tajā dot. Man ir liels prieks, ka gan komisija, gan komiteja, gan arī prezidentūra ir mēģinājušas panākt savsarpējus saskarsmes punktus, visos svarīgākajos politikas jautājumos. Šādā veidā mēs varēsim pārvarēt grūtības, kas eh, patiešām pastāv un eh, ko arī pieminēja vairāki kolēģi. Te ir runa par līdzekļu izmantojumu un arī par eh, dažādām iespējām, ko mums vajadzētu likt iekšā noteikumos. Es domāju, ka vajadzētu nodrošināt šo ciešo saikni, tāpēc mēs arī ar prieku gaidām konferences, par kurām prezidentūra ir paziņojusi. Mēs mēģināsim tajās piedalīties un mēģināsim arī nodrošināt labu sadarbību un piestrādāt arī pie kultūras satura digitālajā darba kārtībā. Liels paldies, vēlu jums veiksmi darbā un cerams tiksimies atkal pavisam drīz. Bene, continuiamo con eh, la Labi. Tagad turpināsim un tiksimies ar izglītības un zinātnes ministri Sēles kundzi. Sēles kundze mums eh, pastāstīs par eh, sava darba īpatnībām, ir nodrošināts tulkojums visās vajadzīgajās valodās, un īstenībā izmantosim tādu pašu pieeju, kādu tikko izmantojām runājot ar kultūras ministri. Mums ir jāatcerās, ka laiks mums ir ierobežots. Second, second, second. On second line. Sì, okay. um, e siamo molto felici di averla qui. Tātad, kā jau es teicu, mums ir ļoti liels prieks, ka varējāt pie mums ierasties, un mēs izmantosim tādu pašu procedūru, kā uh, runājot ar eh, iepriekšējo ministri. Mēs īpaši gribam dzirdēt eh, Latvijas prezidentūras prioritātes. Mēs gribētu dzirdēt, kādi ir svarīgākie punkti prezidentūras laikā, un jo īpaši es gribētu zināt, kas notiks ar mocību un izglītības darbu kārtības atkārtot uzsākšanu, un gribētu arī runāt par partnerību. Domāju, ka vienlīdz svarīgi ir skatīt šos jautājumus tāpēc, ka mums komitejā tā ir ļoti svarīga prioritāte, ņemot vērā jauno investīciju plānu. Izglītība ir šī investīciju plāna uh, viens no svarīgākajiem punktiem. Īsnībā Junkers savā uzrunā par to pārāk daudz nerunāja, taču es zinu, ka Latvijai tas ir ļoti svarīgi, un mums arī tas ir centrāls jautājums, jo īpaši ieņem vērā termiņus, kas ir noteikti nākamajiem pieciem mēnešiem. Tagad dodu jums vārdu. Sure, Silvijas Kost, Kostas kundze, komitejas deputāti, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels gods un arī ļoti liels izaicinājums prezentēt Latvijas prezidentūras prioritātes. Es ceru, ka tas veicinās tālāku domu apmaiņu starp mums. Runāšu latviešu valodā. Augst novērtējot mūsu prezidentūras trio partneru Itālijas paveikto ir uzsākta pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, un šodien esmu pagodināta iepazīstināt jūs ar Latvijas prezidentūras darba programmu izglītības, jaunatnes un sporta jomā. Izglītības jomas ietvaros Latvijas prezidentūra akcentēs izglītības un apmācības būtisko lomu Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes stiprināšanai, investīciju sekmēšanai un Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības veicināšanai. Stratēģijas Eiropa 2020 kontekstā un tās mērķu sasniegšanai Eiropas Savienības dienas kārtībai izglītības un apmācības jomā ir nepieciešami jauni stimuli. Tas panākams, veidojot ciešāku saikni starp stratēģiju Eiropa 2020 un stratēģisko ietvaru Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā izglītība un apmācība 2020. Tādējādi Latvijas prezidentūra veicinās diskusijas par stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā, galvenajiem elementiem, stratēģiskajiem mērķiem, pārvaldību, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu 2015. gada vienotā ziņojuma sagatavošanā. Tajā pašā laikā, apzinoties jautājuma nozīmi, prezidentūra cieši sekos Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komitejā notiekošajām diskusijām. Prezidentūra turpinās strādāt pie sadarbības stiprināšanas profesionālā izglītībā un apmācībā. Vērā tiks ņemti gan iepriekšējie sasniegumi, gan esošie un nākotnes izaicinājumi. Tiks veicinātas diskusijas par profesionālās izglītības un apmācības nākotni. Mērķis ir stiprināt Eiropas valstu un sociālo partneru sadarbību šajā jomā, lai nodrošinātu, ka izglītības sistēma spēj nodrošināt cilvēkiem nepieciešamās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas viņu konkurētspējai darba tirgu, gan arī viņu personīgajai izaugsmē. Prezidentūra plāno rīkot Eiropas profesionālās izglītības un arodmācības ministru Eiropas sociālo partneru un komisijas tikšanos šī gada 22. jūnijā Rīgā lai Brigas komunikē ietvaros vienotos par turpmākiem mērķiem un uzdevumiem šajā jomā nākamajiem gadiem. Papildus prezidentūra sekmēs tālāku augstākās izglītības internacionalizāciju. Tas tiks panākts, stiprinot starptautisko sadarbību izglītības jomā starp Eiropas un, un Āzijas valstīm. Un tāpēc mēs rīkosim piekto asem izglītības ministru sanāksmi šī gada 27. un 28. aprīlī Rīgā sanāksmes ietvaros tiks izvērtēti sadarbības rezultāti, kas sasniegti pēdējo divu gadu laikā kopš iepriekšējās ministru tikšanās. Tāpat ministri noteiks prioritātes un uzdevumus nākamajiem gadiem, lai nodrošinātu ciešāku abu reģionu sadarbību un uzlabotu to izglītības sistēmu salīdzināmību abos reģionos. Kopš 1999. gada Paplašinoties Boloņas procesa darba kārtībai, tā pamatmērķi paliek nemainīgi - viegli saprotamu un viegli salīdzināmu grādu un trīs ciklu sistēmas izveidošana, kas šobrīd ietver kvalifikācijas ietverstruktūras konceptu, uzsvaru uz mācību procesa rezultātiem un sadarbību kvalitātes nodrošināšanām. Latvijas prezidentūras laikā gaidāms arī Boloņas procesa novērtējums augstākās izglītības jomā saistībā ar 14. un 15. maijā Erevānā, Armēnijā notiekošo Boloņas ministru konferenci. Lai veicinātu izaugsmi, mazinātu bezdarba līmeni un veidotu nākotnes labklājību, Eiropai jāpilnveido savas inovatīvās spējas un jāizmanto informācijas revolūcijas sniegtās priekšrocības, kas ar pārsteidzošu ātrumu pārveido mūsu ekonomiku un sabiedrību. Nākamajās desmitgadēs ekonomiski veiksmīgākās valstis un reģioni būs tie, kuru iedzīvotājiem būs augstas digitālā līmeņa prasmes un kompetences, un kuri prasīs parādīt tādas radošuma spējas, kas būs inovāciju galvenais avots. Atzīstot, ka pirmsskolas un sākuma skolas posms ir īpaši nozīmīgs bērnu personīgā un intelektuālā attīstībā. Prezidentūra plāno apspriest agrīnās izglītības un pamatskolas lomu radošuma inovācijas un digitālo prasmu stiprināšanā. Papildus, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības dalību valstis sastāv no reģioniem un teritorijām, kurām nepieciešami dažādi atbilstoši finanšu risinājumi, lai nodrošinātu izglītības pieejamību un kvalitāti, prezidentūra plāno uzsākt diskusiju par izglītības pieejamību un finanšu ieguldījumu efektivitāti. Prezidentūra plāno veicināt diskusijas par jautājumiem saistībā ar prasmu un kvalifikāciju caurskatāmību un atzīšanu, lai nodrošinātu mobilitāti un nodarbinātību un tālāku Eiropas Savienības politikas virzību šajā jautājumā. Ievērojot, ka pastāvošie izaicinājumi, kas saistās ar šiem jautājumiem, mazina nodarbinātību un rada nopietnus šķēršļus mobilitātei, kas ir nepieciešama lai sasniegtu labāku darba un prasmu līdzsvaru un palīdzētu veicināt konkurētspēju un labklājību. Un, godātie deputāti, turpinot, vēlos uzsvērt, ka arī jaunieši ir neatsverams resurss. Jaunieši jau šodien, kā arī nākotnē, ir spēcīgāk, spēcīgākas Eiropas veidotāji. To ir svarīgi apzināties, pie tā strādāt, lai jaunieši var pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu. Jaunatnes sektoram, tā skaitā jaunatnes politikas veidotājiem, ir ļoti nozīmīgi sniegt savu ieguldījumu īpaši attiecībā uz jauniešiem aktuālo izaicinājumu risināšanu. Kaut gan ir veikti būtiski pasākumi jauniešu situācijas uzlabošanai, vēl joprojām pastāv vairāki neatrisināti jautājumi, kas negatīvi ietekmē jauniešu sociālo-ekonomisko situāciju mūsdienu Eiropā. Galvenā problēma vēl joprojām ir jauniešu bezdarbs, jo īpaši ņemot vērā aizvien pieaugošo ilglaicīgu bezdarbnieku un motivāciju zaudējušo gados jaunu cilvēku skaitu. Jauniešiem trūkst prasmju, kas veidotu atbilstību starp izglītību un darba pasauli, tādējādi ierobežojot pārēju no skolas uz darba dzīvi. Ja netiek apmierinātas jauniešu pamatvajadzības, nākotnē tas var radzīt arvien vairāk sociālu problēmu. Kaut gan jauniešu bezdarba un tā seku mazināšana ir augsta Eiropas Savienības politiskā prioritāte, jaunatnes politika vēl nav izmantojusi visu savu potenciālu starpnozaru politikas sadarbības kontekstā. Lai uzlabotu jauniešu nākotnes izredzes, ir svarīga sadarbība starp tādām jomām kā nodarbinātība, izglītība, sociālā, veselības un jaunatnes joma efektīva sadarbība var būtiski veicināt kopēju mērķu sasniegšanu attiecībā uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Latvijas prezidentūra uzskata, ka jaunatnes joma var risināt problēmas, ko citas jomas nespēja. Neformālajai izglītībai un darbam ar jaunatni ļoti svarīga loma jauniešu personiskajā izaugsmē. Tas arī sekmē dažādu kompetenču, tostarp sociālo prasmu apgūšanu, kas ir būtiski nepieciešamas darba tirgū. Savukārt personiskā izaugsme veicina jauniešu iespējas un toleranci, kā rezultātā tiek veicināta jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvēm Latvijas prezidentūra ir pārliecināta, ka jaunatnes jomas pamata elementi būtu jāiekļau arī citu jomu darbā - izglītībā, nodarbinātībā, sociālajā politikā, jo tam ir būtiska nozīme svarīgāko sociālo ekonomisko problēmu risināšanā. Latvijas prezidentūra piedāvās padomes secinājumus par starpnosaru politikas sadarbības veicināšanu, efektīvākai risinājumu piedāvāšanai jauniešiem sociālo-ekonomisko izaicinājumu pārvarēšanā ar mērķi tos pieņemt izglītības jaunatnes kultūras un sporta padomē 2015. gada maijā. Lai turpmāk stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm jaunatnes jomā, un veicinātu jauniešu nodarbinātību un nodarbināmību. 9. un 11. februārī Rīgā tiks organizēts otrais Austrumu partnerības jaunatnes fórums. Prezidentūra uzskata, ka jaunatnes darbs ir labākais veids jauniešu sasniegšanai, tostarp arī to jauniešu, kur ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Jaunatnes politika var piedāvāt arī efektīvus instrumentus cīņai pret sociālo atstumtību, tādējādi sniedzot īpaši nozīmīgu ieguldījumu sociālo-ekonomisko izaicinājumu risināšanā. Ņemot vērā to, ka stratēģijā Eiropa 2020 ir labi izstrādāta ieviešanas mehānismu un ceļakārta, Pēc tās vidusposma pārskata galvenais jaunatnes politikas veidotāja uzdevums būs definēt skaidru jaunatnes jomas ieguldījumu Eiropas kopējo mērķu sasniegšanā. Latvijas prezidentūra uzsvērs, ka jaunatnes politika un jaunatnes joma var sniegt nozīmīgu ieguldījumu stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanā, izstrādājot padomes secinājumus, ko pieņems Izglītības jaunatnes kultūras un sporta padomē šī gada maijā. Strukturētais dialogs ir vērtīgs līdzdalības process starp jauniešiem un politikas veidotājiem Struktūrētā dialoga mērķis ir būt par platformu, kurā patstāvīgi tiek kopīgi atspoguļotas Eiropas sadarbības prioritātes, to īstenošana un turpmākie pasākumi jaunatnes jomā. Eiropas Savienības jaunatnes konferenču un Eiropas jaunatnes nedēļas laikā dalību valstīs visos līmeņos konsultācijās ir iesaistīti tūkstošiem jauniešu, kā arī politikas veidotāji. Latvijas prezidentūras ietvaros galvenais struktūrētā dialoga konsultāciju process ilgst piecus mēnešus. Un galvenais struktūrētā dialoga pasākums Latvijas prezidentūras ietvaros būs Eiropas Savienības jaunatnes konference 24. līdz 26. martā Rīgā. Konference pievērsīsies jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanai Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Saskaņā ar Eurobarometru tikai 28% balstiesīgo jauniešu Eiropas Savienībā piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Līdz ar to ir īpaši būtiski motivēt jauniešus iesaistīties politiskajā dzīvē. Latvijas prezidentūras laikā izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomē, kas notiks maijā, ministri tiks aicināti izteikties par to, kā veicināt jauniešu politisko līdzdalību Eiropā. Un, godātie deputāti, visbeidzot, pievēršoties sporta jomai, vēlos akcentēt, ka sports ir vislielākā nevalstiskā kustība Eiropā. Tautas sports ir patīkams brīvā laika pavadīšanas veids, taču sniedz arī papildus pievienoto vērtību attiecībā uz gudrāku, veselīgāku un kopumā ilgspējīgāku sabiedrību Eiropā. Tautasports attīsta pozitīvu sabiedrības attieksmi, sekmē personības attīstību, kā arī cilvēka prasmes un kompetences. Sports un fiziskās aktivitātes attīsta starpnozaru prasmes neatkarīgi no tā, vai notiek organizētā veidā klubos vai kā ielu sports. Mūsdienu daudzveidīgā un neparedzamajā darba tirgū starpnozaru prasmes ir būtiskas, it sevišķi jauniešiem, sekmējot atbilstību attīstītas zināšanu sabiedrības pieaugošajām prasībām. It īpaši attiecībā uz prasmi attīstīšanu un spēju šīs prasmes izmantot dažādos sektoros. Latvijas prezidentūra ir iecerējusi noskaidrot, kā tautas un ielu sports var attīst, attīstīt un sekmēt starpnozaru prasmes, piemēram, kritisko domāšanu, pašiniciatīvu, līdera prasmes, kā arī problēmu risināšanu un dažādas organiz, organizatoriskās prasmes, kā spēju strādāt komandā un uzņemties atbildību, kas jauniešiem ir īpaši svarīgi. Latvijas prezidentūra plāno izstrādāt padomas secinājumus par tautas sporta lomas maksimālu palielināšanu starpnozaru prasmi attīstīšanā, it sevišķi attiecībā uz jauniešiem. Ņemot vērā šīs tēmas nozīmi, Latvijas prezidentūra organizēs arī konferenci Sports un fiziskās aktivitātes cilvēku kapitāla attīstīšanai 16. februārī Rīgā. Prezidentūra plāno arī turpināt diskusijas par veselību veicinošo fizisko aktivitāšu un mūžilgas dalības sportā veicināšanu Šajā saistībā maijā Izglītības jaunatnes un kultūras un sporta, pado, sporta lietu padomē notiks politikas debates, lai Eiropas Savienības sporta ministri varētu izteikties par šo svarīgo tēmu un apmainīties ar viedokļiem par labākajām stratēģijām, kā veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes. Dažādos Eiropas sporta veidos pieaug pārkāpumu skaits saistībā ar manipulācijām ar sporta sacensībām. Pēdējās, kas plaši tika atspoguļotas presē, bija saistītas ar futbola sacensībām. Taču līdzīgi gadījumi ir notikuši arī daudz, daudz viet citur Eiropas Savienības dalību valstīs dažādos sporta veidos. Latvijas prezidentūra rūpīgi sekos līdz starptautiskajiem notikumiem saistībā ar sporta spēļu rezultātu manipulēšanu, it sevišķi Eiropas padomē, kurā konvencija pret manipulācijām ar sporta sacensībām tika pieņemta un atvērta parakstīšanai 2014. gada septembrī. Mēs sagaidām, ka komisija drīzumā nāks klajā ar priekšlikumiem par konvencijas parakstīšanu un noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā. Prezidentūra piešķir šim, šiem priekšlikumiem visaugstāko prioritāti Saskaņā ar attiecīgiem līguma noteikumiem padome arī konsultēsies ar Eiropas parlamentu šajā nozīmīgā jautājumā. Bez tam, ņemot vērā pārkāpumus dopinga jomā, Latvijas prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību antidopinga jautājumiem. Antidopinga jomā ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu stingra nostāja. To var panākt tikai rīkojoties savstarpēji saskaņoti un paužot mūsu kopīgās bažas skaidrā un saskaņotā veidā, tiekoties Pasaules antidopinga aģentūras ietvaros. Latvijas prezidentūra sagatavos saskaņotu Eiropas Savienības nostāju saistībā ar notiekošo darbu vada un Eiropas padomēm. Eiropas Savienības nostāju saistībā ar notiek Eiropas Savienības nostāju prezentēs Eiropas Savienības pārstāvi vada dibināšanas valdes sanāksmē šī gada maijā. Godātā kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja Silvija Kosta, godātie komitejas eh, locekļi, dāmas un kungi, pateicos par, par jūsu uzmanību, un, un šobrīd esmu gatava komentāriem un, un jautājumiem, un, protams, jūs esat laipni aicināti piedalīties Latvijas Eiropas prezidentūras laikā organizētajos pasākumos. Paldies! Thank you so much, uh, Mrs. Liels paldies, Sēlas kundze, par uh, jūsu uzrunu. Liels paldies par uh, skaidrību, ar kādu jūs paudāt šīs prioritātes. Mēs parlamentā esam apņēmušies strādāt pie jomām, kuras jūs pieminējāt. Ir paredzēta uzklausīšana tuvāko divu mēnešu laikā nodarbinātības komitejā, kur tiks skatīts bezdarba un jauniešu jautājums. Tiek gatavots arī ziņojums, kas pēc īsa laika tiks prezentēts. Ir ļoti būtiski, ka kultūras komiteja var darboties kā sarunu partneris, piemēram, spriežot par Boloņas procesu. Mēs vēlamies, lai šie procesi kļūtu pēc iespējas racionālāki. Mēs vēlamies arī veicināt partnerību, kur vien tas ir iespējams. Pēdējais jautājums, ko jūs pieminējāt, bija sports, un tas parādījās arī komisāru uzklausīšanas laikā. Proti, no komisijas puses tika minēts, ka uh, komisija ir um, centusies sadarboties ar Eiropas padomi, strādājot pie tādiem jautājumiem kā negodīga spēle, eh, maču sarunāšana un dopings. Trīs kolēģi no komitejas ir pieteikušies runāt. Paldies, ministrs kundze, par jūsu teikto. Tika pieminēti vairāk jautājumi, kurus es gribētu uh, saprast labāk, proti jauniešu bezdarbi un garantijas schēma. Ir vairākas jomas, kur ir jāmaina uzsvars. Pirmām kārtām, kā uh, nomainīt skolas un jo īpaši, kā strādāt pie profesionālās izglītības jautājumiem. Dažos, uh, dažās valstīs ir duāla izglītības sistēma, pastāv sadarbības starp augstskolām un uh, darba vietām. Šī sadarbība ir pietiekami pozitīva, un tas īstenībā ļauj arī viegli pāriet no skolas uz darba dzīvi. Vai jūs šeit saskatāt uh, iespēju nodrošināt tālāku sadarbību ar rūpniecību, jo īpaši ar maziem un vidējiem uzņēmumiem? Vai jūs mēģināsiet kaut ko virzīt uz priekšu šajā jomā prezidentūras laikā? Tāpat arī varbūt vajadzētu nomainīt šo jauniešu garantiju schēmu uz šādu duālu izglītības modeli. Otrs jautājums saistās ar Boloņas procesu. Konferencē Rīgā jūs teicāt, ka tiks pārbaudīti rezultāti un tiks izvērtēts, cik tālu ir nokļuvis boloņas process. Man ļoti būtiski e, šķiet e, saprast, vai e, augstskolas var veiksmīgi piemērot kredītpunktu sistēmu. Vēl ar vienu pastāv ļoti lielas atšķirības starp teorētisko bakalauru un maģistru līmeni un to, kas notiek praksē. Uh, bieži vien tas ietekmē arī studentu mobilitāti. Tāpat arī ir jādomā par augstskolu diplomu atzīšanu. Eiropas kontekstā daudzās jomās vēl ar vien uh, var saskarties ar lielām problēmām. Ir vajadzīgas garas procedūras, lai visās valstīs varētu atzīt uh, Eiropas augstskolās izdotos diplomus, jo īpaši tas attiecas uz uh, doktorgrādu iegūšanu. Vēl kāds punkts kur es gribētu dzirdēt eh, detalizētāku informāciju. Neformālā izglītība. Īstenībā ir atvēlēts ļoti neliels finansējums eh, šī jautājuma tālākai virzībai. Eh, kāds ir jūsu viedoklis un kā jūs mēģināsiet jūsu konferencēs motivēt pārējos Eiropas ministrus, kā nodrošināt tālāku šādu neformālu jauniešu izglītošanu? Kā to stimulēt? Lielas paldies! Nākamais runātājs Suverkungs. Paldies, priekšādātājs kundze. Cienījamā ministras kundze, liels paldies par jūsu uzrunu. Es domāju, ka jūs pievērsāties pašiem svarīgākajiem jautājumiem. Es vēlētos runāt par tematiem, ko arī pieminēja mana kolēģi Sabīne tik tikko pirms manis. Eiropā mēs saskaramies ar izglītības sistēmas problēmu. Ļoti bieži var novērot, ka izglītība uh, ir nodalīta no mūsu sabiedrības un rūpniecības vajadzībām. Dažas valstis ļoti veiksmīgi spēj šo plaisu pārvarēt, citās valstīs uh, tas neiet tik viegli. Man ir šāds jautājums. Kā varētu savietot izglītības sistēmu un darba tirgus vajadzības? Domāju, ka tas ir pats svarīgākais jautājums pēdējos 15 gados Eiropā. Tas nav nekas jauns, tas neatiecas tikai vienīgi uz jūsu prezidentūru, bet es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Vai būtu iespējams vairāk iesaistīt rūpniecību mūsu izglītības sistēmā? Varbūt vajadzētu ieviest duālo sistēmu vai vismaz duālās sistēmas elementus vairākās dalību valstīs nekā pašlaik. Tāpat arī es gribētu zināt, kāda ir jūsu attieksme pret eh, Boloņas eh, reformu. Daudzi cilvēki uzskata, ka uh, studenti un arī akadēmiķi dod priekšroku vecajai sistēmai un ir kritiski pret reformu. Ja Eiropa vēlas būt konkurētspējīga, te vienkārši nāksies akceptēt universitāšu trešās paaudzes filozofiju. Te ir runa par tādu ātru un novatorisku pieju. Nedrīkst paļauties tikai un vienīgi uz valdības sniegto finansējumu universitātēs. Jūsu ievadrunā man šķita, ka jūs pieķeraties īstajiem tematiem, jūs arī runājāt ar lielu entuziasmu, un bieži vien šādu entuziasmu nevar pamanīt eh, lielāku valstu prezidentūrās. Esmu pārliecināts, ka nākamajos piecos mēnešos mēs panāksim lielu progresu izglītības, jaunatnes un sporta jomās. Lielas paldies! Eh, Diakonu kungs tagad. Merci. <coughs> Euh, tot šās pusdomas. Paldies. Liels paldies, ministrs kundze. Man eh, patiešām patika eh, tas, ko jūs vēlējāties mums paust, gan vārdos, gan arī iespējams domās. Tas bija ļoti atbalstoši, atbilstoši. Taču man ir tāda deja vu sajūta. Pirms sešiem mēnešiem, tad, kad darbu sāka Itālijas prezidentūra, man eh, iespējas bija tieši tāds pats. Man šķita, ka Itālijas izglītības ministre runā tikpat konstruktīvi, izklāsta savas prezidentūras prioritātes, un tolēk es runāju par to, ar ko saskaras jauns pieaugušais, kas ir pabeidzis skolu un kuram tagad ir jāsāk strādāt darba tirgū. Un īstenībā ir tāda ļoti liela atšķirība starp to, ko cilvēks vēlas darīt un ko viņš beigās dara savā dzīvē. Bieži vien ir tā, ka uh, šis jaunais cilvēks klauvē pie skolas durvīm, viņš uh, kaut ko saņem, tad viņam ir mazliet jāpielāgojas, un visa šī ceļa beigās īsnībā viņš iziet pasaulē, kas uh, ļoti atšķiras no tās pasaules, ko viņš ir iepazinis universitātē. Tā notiek ne tikai manā dalību valstī, bet arī daudzās citās valstīs. Pastāv arī ļoti liela konkurence starp uh, universitātēm. Universitātes sacenšas uh, studentu skaita ziņā un tā tālāk. Šī atmosfēra ir tāda kā mazliet saindēta. Tas noved pie situācijas, kur uh, ļoti daudzi jaunieši ir bezdarbnieki, vienlaicīgi ar diviem vai trīs universitātes diplomiem. Viņi ir darījuši visu, kas ir viņu spēkos, bet tas, diemžēl, nepie kā nenoved. Un īstenībā vainojama šeit būtu izglītības sistēma. Nesen es runāju ar kā darbinieci par duālo izglītības sistēmu, un e, tika sagatavots dokuments, kas tika iesniegts e, Rumānijas ministrijā. Esmu pārliecināts, ka šis pētījums par duālo izglītības sistēmu ir ļoti labs e, iesākums mums visiem. Tas īsnībā ir tādas labas prakses piemērs. Tas, kas tiek izmantots Vācijā un Somijā, varētu būt modelis arī mums. Tas ļautu nodrošināt, lai skolā gūtā izglītība dot reālu labumu skolniekiem un studentiem. Šādā veidā skola patiešām sagatavotu tādu profesiju cilvēkus, kas ir vajadzīgi. Pašlaik, manuprāt, valda tāda bīstama mentalitāte, kur dažas profesijas tiek uzskatītas par vēlamām un citas nē izglītības sistēma varētu panākt, lai visas profesijas eh, tiek eh, uzskatītas par cienījamām. Lielas paldies! Adinolfī kundze tagad. Es gribētu uzdot to jautājumu, ko es eh, uzdevu jau mazliet agrāk par jauniešu garantijām. Šīs jauniešu garantijas tika uzsāktas kā programma, kas ļautu cīnīties pret bezdarbu, jo īpaši jauniešu bezdarbu. Vai šī programma ir kaut kur pazudusi? Mans jautājums ir šāds, vai mēs eh, esam saņēmuši arī rezultātus, ko ir sniegusi šī programma, un es gribētu zināt, vai šie rezultāti ir bijuši pozitīvi vai nē. Gribu uzdot jautājumu prezidentūrai, vai jūs eh, turpināsiet eh, šo darbu pie jauniešu garantijām, vai tiks gatavot jauni projekti šajā jomā? Tagad es mēģināšu padomāt skaļi. Es domāju, ka jauniešu bezdarbs nav saistāms tikai ar profesionālās izglītības problēmām. Ļoti bieži ir tā, ka ir eh, daudz jauniešu, kas ir eh, ieguvuši izglītību. Bet šī izglītība nesaistās ar tehniskām jomām, jo īpaši es runāju šeit par dienvidu valstīm. 2013. gadā Itālijā eh, bija tāda situācija, ka ļoti daudzi cilvēki devās uz ziemeļiem, uz Eiropas ziemeļiem, jo vienkārši tur ir darba vietas. Šī pastāvīgā migrantu plūsma ilgtermiņā radīs līdzsvara trūkumu Eiropas kontinentā. Bentes kungs. Dziękuję bardzo. E, pani minister, bardzo dziękuję, bo to, co pani... Paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze, liels paldies par jūsu teikto par sportu. Man tas ir ļoti būtiski, es par šo jomu interesējos, un es piekrītu, ka mēs visi uh, būsim daudz veselāki, ja sportosim. Man ir liels prieks, ka jūs norādījāt uz apdraudējumu, kas uh, eksistē sporta jomā, jo īpaši uh, sporta spēļu rezultātu saskaņošana un tā tālāk bet es gribētu nodalīt divu veidu sportus - amatieru sportu un profesionālu sportu. Protams, ka amatieri labprāt kļūtu par profesionāļiem un par uh, labāko rezultātu ieguvējiem, bet ne visiem tas ir iespējams. Ir vērojams duālisms sporta izglītībā un prasmju iegūšanā. Vai tā būs uh, prezidentūras prioritāte. Šeit es jo īpaši gribētu runāt par uh, profesionālo programmu veicināšanu izglītībā. Ļoti bieži gadās tā, ka jaunieši tiek vieglāk pakļauti dažādiem apdraudējumiem, piemēram, uh, sporta spēļu rezultātu saskaņošanai. Vajadzētu nodrošināt, lai uh, cilvēki tiktu uzlikti uz pareizā ceļa jau izglītības laikā. Благодаря, госпожо. Нейкова Кунгс. Госпожо Сейле, вие сте усетили проблем. Сейлас Кунгзе, jūs э, ļoti labi identificējāt galvenās problēmas, bet э, mums ir ne tikai jāresina problēmas, bet arī jāmeklē šo problēmu cēloņi. Vairāki kolēģi runāja par bezdarbu, kas skar jauniešus, galvenokārt tieši jauniešus, un uh, runāja arī par problēmām, kas ar to saistās. Jūs uh, esat strādājusi arī privātajā sektorā, tātad otrajā pusē, jūs esat eh, pārvaldījis cilvēku resursus lielā sabiedrībā. Uh, Pašlaik jūs strādājat valsts sektorā, esat kļuvusi par ministri. Vienlaicīgi jūs esat darbojusies arī asociācijā. Palībi, palīdzības centrā, um, kas strādā ar skolām. Kāds ir jūsu viedoklis, kā mēs varētu nodrošināt, lai uh, jauniešu uh, profesionālās iemaņas atbilstu mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām. Lielie uzņēmumi var pieņemt darbiniekus un tos apmācīt, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem šādu iespēju nav. Bet mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas rada visvairāk darba vietu Eiropā. Es gribētu tāpēc uzdot jums jautājumu, kā mēs varētu nodrošināt vislabāko kvalitāti izglītības ziņā, lai varētu jauniešiem sniegt vajadzīgās profesionālās siemeņas jau no 14 gadu vecumā. Un tāpat, kā mēs varētu apmierināt mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības, vienlaicīgi atceroties, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā, vajadzētu arī paredzēt, lai ir vajadzīgā infrastruktūra, kas nodrošina saikni starp uzņēmumiem un jauniešiem pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies, tagad Libačkas kundze. Bardzo dziękuję, z dużym zainteresowaniem wysłuchałam. Paldies, priekšādātāji. Es uzklausīju ministrs teikto ar ļoti lielu interesi. Īstenībā daudzi kolēģi jau pateica to, ko es gribēju teikt bet es gribētu īpaši runāt par Ervānas konferenci. Kas tiks uh, uzsvērts? Kas būs galvenās prioritātes šajā pasākumā? Paldies, kolēģi! Ministras kundze, teikt jums vārds atbildē. Cieniem. <clears throat> Cienījamie kolēģi! Um, Es dzirdēju vārdu dežavu. Es domāju, mēs e, visi, kas strādā izglītībā, kultūrā, esam piedzīvojuši šo, šo sajūtu. E, bet tas taču nenozīmē, ka mēs grasāmies neko nedarīt, vai ne? Jo ne izglītībā, ne kultūrā nav iespējams sasniegt ātrus rezultātus. Un, un tas ir mūsu izaicinājums. Paldies par vērtīgajiem eh, komentāriem un, un jautājumiem. Es mēģināšu atbildēt eh, grupās. Un, eh, pirmkārt, es vēlētos pieskarties jautājumam par to, ka gadiem ilgi mēs saskaramies ar situāciju ka darba devēji saka ka uh, jauniešiem nav pietiekamas prasmes atbilstošas darba tirgum. Un par šo jautājumu uh, runāja gan Mrs. Adinolfi, un uh, šeit tika pieminēts, ka pievērst sarunā ar kultūras ministri Misa Adinolfi minēja, ka ir svarīgi domāt ne tikai par jauniešu piemērotību darba tirgumu, bet arī par jauniešu kā personības attīstību. Un savā prezidentūras laikā mēs pilnīgi noteikti, runājot par visiem izglītības posmiem, vēlamies uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi raudzīties uz izglītību patiešām ļoti plašā virzienā gan domājot par Eiropas konkurētspēju, bet Eiropas konkurētspēja būs atkarīga ne tikai no jauniešu prasmēm, zināšanām, bet arī no jauniešu kompetencēm, no jauniešu spējas pieņemt atbildīgus lēmumus, no jauniešu spējām kritiski domāt, no jauniešu spējām būt patiešām atvērtiem jauniem izaicinājumiem. Uh, Arī e, Misa Denolfī minēja e, jautājumu par e, jauniešu garantijām. Mēs uzskatām, ka pilnīgi noteikti ir svarīgi turpināt šo iesākto projektu. Mūsu prezidentūras laikā mēs vēlamies izvēr, izvērtēt sasniegumus, kas līdz šim ir, ir bijuši šajā programmā. Uh, un uh, vēlamies vērst papildus uzmanību uz sadarbības iespējām starp dažādām jomām, lai, lai uzlabotu uh, jauniešu uh, garantiju programmu. Miss Sabīna Verhainen arī pieskārās jautājumam par, par jauniešu bezdarbu. Un šeit jau es minēju, ka patiešām mēs redzam ka ir nepieciešams arvien nozīmīgāk sadarbība starp visiem izglītības līmeņiem un darba tirgu. Un noteikti visi, kas viesosies Latvijā, gūs, gūs iespēju arī paraudzīties, kā Latvijā sokās ar jo īpaši profesionālās izglītības sadarbību ar darba tirgu, un mēs domājam, ka mēs esam ļoti veiksmīgi šajā procesā. Un uh, arī Atbildot uz uh, Miss Verhainen jautājumu par formālās un neformālās izglītības sasaisti eh, vēlos uzsvērt, ka viena no eh, Latvijas prezidentūras prioritātēm ir pilnīgi noteikti darbs tajā virzienā, lai nodrošinātu dažādo neformālo izglītību pielīdzināšanu formālai izglītībai un līdz ar to veicinātu jauniešu mobilitāti gan lokālā līmenī, gan arī pilnīgi noteikti Eiropas līmenī. Un uh, vēlos noteikti arī, arī paldies uh, misteram Zveram par, par jautājumiem un uh, piezīmi par Boloņas procesu. Attiecībā uz Boloņas procesu, ko pieminēja arī uh, Verhainen, uh, Miss Libatska, es vēlos uzsvērt, ka mēs rosinām Atcerieties sākotnējos mērķus, kāpēc 1999. gadā tika iedibināts Boloņas process. Un jau toreiz mērķis bija nodrošināt jauniešu mobilitāti, kas īpaši svarīgi ir šajā kontekstā, šobrīd Eiropas konkurētspējas kontekstā, un līdz ar to vēlamies arī uh, konferencē Erevānā vēlreiz atgriezties pie sākotnējiem mērķiem un, un rosināt raudzīties ne tikai uz grādu pielīdzināšanu, raudzīties ne tikai uz trīs pakāpju izglītību, bet pilnīgi noteikti pievērst vēl lielāku uzmanību izglītības kvalitātei, jo nav nekādu eh, šaubu, ka arī misters eh, Zvers eh, minēja, ka attieksme pret Boloņas procesu dažādos līmeņos ir ļoti atšķirīga, un, un es domāju, ka ir vajadzīgs, ja var tā teikt, sistēmas uh, restarts. Um, Mrs. Diakonu uh, minēja, ka ir uh, grūti nodrošināt uh, Uh, kvalitāti un sasaisti ar, ar darba tirgu. Kā jau minēju iepriekš, mēs uzskatām, ka mūsu prezidentūras laikā mēs īpašu uzmanību pilnīgi noteikti pievērsīsim uh, visiem izglītības līmeņiem un to sasaistē ar, ar darba tirgu. Uh, ja, un visbeidzot pieminot mistera Venta komentāru par, par sportu, patiešām vēlos atzīmēt arī, arī mistera Venta minēto vārdu sporta dualitāte. Eh, tas ir tieši tas veids, kā, kā arī mēs raugāmies uz sporta lomu, ne tikai augsto sasniegumu sports kā piemērs jauniešiem pēc kā tiekties, bet pilnīgi noteikti sports kā vēl viena iespēja, lai apgūtu dažādas jauniešiem nepieciešamās prasmes, uh, kas viņiem pēc tam palīdzēs būt veiksmīgākiem, konkurētspējīgākiem un um, pilnīgi noteikti sekmīgākiem savā, savā izaugsmē. Un uh, mistera uh, Nekova komentārs Šo jautājumu es arī sasaistu ar, ar iepriekš e, jau formulēto nepieciešamību pielīdzināt dažādas neformālās pieredzes un uh, lai mēs varētu veiksmīgāk sasaistīt darba tirgus un, un izglītības vajadzības, neapšaubām iespēja strādāt praktiski uzņēmumos, iespēja praktiski paraudzīties uz, uz darba tirgus e, iespējām ir viena no prioritātēm. Eh, darba tirgu, eh, izglītības sistēmām mūsu prezidentūras laikā. Un eh, mazie vidējie uzņēmumi pilnīgi noteikti ir, ir viena no, vien no noteikti pārdomājumiem un diskutējumiem jautājumiem. Man šķiet, ka es mhm. atbildēju uz visiem komentāriem. Paldies. Yeah, she was. Yeah. Yeah. Sì, eh, gentile ministro, la ringraziamo molto perché è stata molto precisa nelle. Lielas paldies, ministras kundze, par eh, jūsu atbildēm. Domāju, ka jūs ļoti labi sajūtāt, cik daudz mēs sagaidām no Latvijas prezidentūras. Mēs ceram, ka būs jūtama virzība uz priekšu tādos jautājumos kā Boloņas process. Runājot par ministru tikšanos Armēnijā, mums vajadzētu paskatīties arī uz globālo perspektīvu. Vajadzētu arī nodrošināt, lai šīs iespējas tiek dotas pēc iespējas vairāk studentiem. Uh, tā lai studenti varētu studēt arī Eiropas universitātēs. Šādā veidā mēs eh, stiprināsim mūsu apvāršņus, padarīsim tos plašākus. Par duālo sistēmu profesionālajā izglītībā domāju, ka tā ir eh, ļoti svarīga joma. Ar šo jomu saistās ļoti daudz cerību, Tāpat arī ir jānodrošina, lai jauniem eiropiešiem būtu iespēja piekļūt universitāšu sistēmām. Vajadzētu padomāt arī par sociālo dimensiju krīzes apstākļos. Liels paldies par jūsu pausto apņēmību ķerties klāt šiem uzdevumiem. Uzskatu, ka mums ir vajadzīga partnerība eh, starp izglītības un profesionāliem mācību eh, kursiem. Uh, Itālijas prezidentūra, protams, centās darīt ļoti daudz savu mandāta laikā. Liels paldies, ka varējāt ierasties un varējāt atbildēt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Vēlam jums veiksmes prezidentūras laikā. Liels paldies no mūsu kolēģa puses. Paldies! Un es ceru, ka mūsu sadarbība būs ļoti veiksmīga nākamā pusgada laikā. Thank you. Eh, cari colleghi, dear colleagues, if you can... Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mēs vēlamies turpināt darbu. Mums ir paredzēts arī kāds cits ļoti svarīgs jautājums šodienas darba kārtībā. Alla kolēga Libāčka. Es vēlētos dot vārdu Libackas kundzei. Viņa mūs iepazīstinās ar Bolaņas procesa īstenošanu. Ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Pēdējā konference notika 2012. gadā. Erevānā mēs tiksimies nākamajā konferencē, un tieši tāpēc mēs esam pātrinājuši darbu šeit mūsu komitejā pie šiem jautājumiem. Mums ir jāsagatavo parlamenta nostāja pietiekami laicīgi līdz konferences sākumam. Referente mūs iepazīstinās ar ziņojumu projektu nākamreiz. Balsojums ir paredzēts 24. martā. Tas ir pietiekami laicīgi, lai mēs eh, par šiem jautājumiem varētu spriest aprīļa plenārsesijā. Šāds ir laika grafiks. Mums ir ļoti svarīgi saņemt eh, reakciju pietiekami ātri, tāpēc došu uzreiz vārdu Libatskas kundzei. Lielas paldies priekšādātāji! Šīs ir patiešām izdevīgs brīdis, jo mēs spriežam par Boloņas procesu. Šīs temats ir izskanējis šajā zālē, un man ir liels prieks, ka jūs visi par to interesēties. Es vēlētos jums atgādināt, ka Boloņas process bija mēģinājums reaģēt uz globālo mobilitāti ir eh, jāatcerās, ka augstākā izglītība mainās pašreizējā laikmetā, kad piekļuva informācija ir kļuvusi tik vien, viegla. Mums ir arī jārēģē uz tirgus vajadzībām, bet vienlaicīgi mums ir jābūt arī pietiekami pievilcīgiem un konkurētspējīgiem. Šeit es atsaucos uz augstākās izglītības pētījumiem Eiropā. Ir jānodrošina, lai uh, mēs varētu dot savu ieguldījumu industrializācijā. Boloņas ministri ir nākuši klajā ar vairākiem instrumentiem, lai to panāktu. Pirmkārt, mācīja programma tiek sadalīta divos diplomos un vēlāk tiek paredzēti, tiek paredzētas trīs daļas. Tātad te ir jārunā arī par diplomu atzīšanu. Nākamais jautājums bija kredītpunktu sistēmas ieviešana. Šādā veidā tiek izvērtēts, vai studenti ir apguvuši visas vajadzīgās zināšanas. Noslēgumā tiek veicināta arī izglītības kvalitāte, tiek ieviests Eiropas eh, kvalifikāciju ietvers. Visi šie pieņēmumi idejas ir vairāk kārt mainīti dažādās eh, ministru tikšanās reizēs. Ļoti izšķiroša tikšanās bija Berlīnē, kad tika ieviests šis eh, trešais kurs, jeb doktorgrāts. grāts. Beigās tika panākta vienošanās par to, ka ir jāpastāv skaidrai saiknei starp izglītību un pamatpētījumiem. Es gribētu pieminēt arī Bukarestes konferenci, kur tika noteiktas trīs prioritātes. Tika runāts par kvalitatīvu augstāko izglītību visiem Tika runāts arī par universitāšu beidzēju darba vietām. Luigi Berlingo, Berlingers bija referents par šiem jautājumiem, un e, pašlaik mēs domājam par konferenci Erevānā. Ir skaidrs, ka mums ir jāsagatavo vajadzīgais ieguldījums šai konferencei, Un eh, šodien mēs sākam diskusijas šī ieguldījuma gatavošanai. Bet, lai to visu darītu, mums pirmā kārtām ir jāizvērtē Boloņas process, un šajā izvērtējumā mums ir jāņem vērā arī dažādi ārējie apstākļi. Piemēram, ir jādomā par Eiropas ekonomiku, par investīcijām novatoriskumā un par vajadzīgajām izmaiņām šajā procesā. Šī pārskatīšana pati par sevi nav vienkāršs uzdevums, jo abi šie argumenti ir vienlīdz vērti gan tiem, kas šo procesu atbalsta, gan tā noliedzējiem. Dažus cilvēkus patiešām sajūsmina šis process, jo uh, jaunieši pavisam ātri var nokļūt darba tirgū, taču pretarguments ir tāds, ka ir ļoti grūti uh, uh, inženierim apgūt visas vajadzīgās zināšanas tikai trīs gadu laikā. Uh, dažām profesijām ir vajadzīgs daudz garāks posms, lai apgūtu visas zināšanas. Jautājums ir par to, vai šie trīs posmi, iedalījums trīs posmos, ir eh, saprātīgi. Kolēģi, situācija kļūst vēl sliktāka. 93% no darba devējiem saka, ka šis pirmais posms ir nepietiekams. Un, protams, mums tas ir jāņem vērā. Otrakārt, šī kredīta sistēma, kredītpunktu sistēma. E, Te ir runa par studentu certifikāciju. Neseni pētījumi norāda, un šeit es atsācos uz vācu pētījumiem, viņi patiešām apliecina to, ka tikai pusi no prasmēm un kvalifikācijām atzīst pēc uh, mācekļa perioda beigām. Problēma, manuprāt, ir uh, pasniedzēja galvās. Daudziem pasniedzējiem šķiet, ka tikai viņu pasniegšanas stils ir pareizais un vienīgais. Ir uh, jānodrošina, lai mēs varētu runāt par mobilitāti kā par koncepciju, tātad, lai šie kredītpunkti tiktu atzīti. Vēl kāds jautājums ir nacionālais kvalifikācija ietvers. Ir skaidrs, ka šeit ir runa par Eiropas kvalifikācijām un prasmēm, bet citi uzskata, ka uh, tas ir pārāk vispārīgi un kļūst vēl vispārīgāk. Es ļoti labprāt uzklausītu jūsu uh, domas par manis pieminēto. Ir jāiet vēl tālāk. Erevānā, Armēnijā ministri skatīs mobilitātes un internalizācijas ziņojumu. Tiks skatīts arī ziņojums, ko ir gatavojusi grupa uh, kas strādā pie kvalifikācija atzīšanas. Tātad šeit tiks aktualizēts ziņojums par nacionālo kvalifikāciju ietvaru. Tiks runāts arī par neformālo izglītību, kas arī šajā zālē šodien tika pieminēta. Mēs skatīsim arī aktualizētos izglītības standārtus, jo tikai 50% no mūsu studentiem atzīst, ka uh, E, šie standarti ir apmierinoši, pārējie saka, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Tātad mēs saskaramies ar ļoti daudziem jautājumiem. Mums ir jānodrošina, lai tad, kad mēs strādājam pie atbilžu meklēšanas šiem jautājumiem, mums vajadzētu ņemt vērā izmaiņas situācijā, piemēram, demografiskās izmaiņas un tā tālāk. Vajadzētu arī skatīt Junker plānu par investīcijām, uh, un e, radošajai industrijai bieži vien ir vajadzīga neatkarīga domāšana. Mums ir arī jānodrošina, lai mēs liktu uzsvaru uz dažādu uh, cilvēku grupām un to, kam ir pieejama augstākā izglītība. Šeit praktisks piemērs. Somija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka augstākā izglītība tiek nodrošināta pilnīgi visiem, arī tiem, kas ir atstumti no sabiedrības. Vienlaicīgi mums ir jāparedz izmaiņas arī izglītības paradigmā, tā lai pasniedzēji saprastu, ka ir svarīgi ne tikai tas, ko viņi mēģina iemācīt, bet tas, ko studenti beigu galā iemācās. Tas būtu tāds pavisam īss ievads, jo esam runājuši par šiem jautājumiem ļoti gāri šodien. Es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas, ko jūs uh, domājat par attīstību augstākās izglītības sistēmā, jo īpaši, ja runa par uh, Eiropas pētniecības telpu. Labprāt uzklausīšu jūs idejas. 22. janvārī tikšos ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām, no dažādām politiskajām grupām, bet eh, tikšos arī ar eh, dažādu organizāciju pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par šiem procesiem. Es patiešām atvainojos par šiem termiņiem, jo, ja tiek ņemts vērā vēl tulkošanai vajadzīgais laiks, grozījuma iesniegšanai nebūs atvēlēts pārāk garš laika periods. Mums ir pietiekami efektīvi jāsadarbojas, ir jāatceras, ka ziņojums ir mūsu kopīgo pūliņu rezultāts, un ir vajadzīgs komitejas ieguldījums, lai varētu sagatavoties Erevānas konferencei. Tāpēc aicinu jūs visus uz sadarbību, labprāt uzklausīšu jūs idejas, un es arī gribētu, lai jūs izturaties pret mani iecietīgi. Jebkurā gadījumā mums ir jāsagatavojas Erevānai. Jā, paldies! Liels darbs ir veikts, ir iezīmētas uh, galvenās lietas. Un uh, domāju, ka būs nepieciešams rast uh, atbildes uz jautājumiem. Uh, daži kolēģi vēlas izteikties. Uh, liels paldies! Liels paldies arī Kristīnai par iniciatīvu strādāt pie šī ziņojuma. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir patiešām nepieciešams. Es domāju, ka šeit nav pilnīgi nekādu šaubu, nav nekādu dažādu viedokļu par to, ka Boloņas procesa mērķi ir ļoti nozīmīgi. Esmu arī ļoti Mm, pārliecināta, ka reform, reformas Boloņas procesā ir pat tiešām nepieciešamas. Boloņas process eh, sākās pirms 15 gadiem, un ļoti daudzas vēlmes nav piepildītas, ir īsnībā vērojams daudz vairāk problēmu, nekā mēs būtu cerējuši. Eh, Frankfurter Algimaine avīzē parādījās kāds viedoklis, un šeit nav runa par kreiso radikāļiem. Te tiek runāts par Boloņas eh, procesa rezultātiem, un tur tiek teikts, ka eh, šeit galvenokārt ir divas problēmas. Tiek mēģināts nodrošināt vienādu saturu Eiropas izglītībā, un tiek aizmirsts par nodarbinātību. Uh, Šķiet, ka aiz šīm problēmām slēpjas skaista retorika. Ir daudz studentu paaudžu, kas īsnībā nespēja iegūt vajadzīgās kvalifikācijas. Protams, šis spriedums ir ļoti smags, bet domāju, ka daudzos punktos tas atbilst patiesībai. Es bieži vien tiekos ar studējošajiem un dzirdu vienmēr viens un tās pašas sūdzības. Uh, Studijas ir pārāk striktas, mūs pārāk ierobežo, mēs nevaram uh, skatīties nekur pāri šim žodziņam. Un pusgads tiek atvēlēts Erasmus programmai, bet šajā laikā mēs zaudējam ļoti daudz uh, iespēju. Mēs uh, bieži vien saskaramies ar to, ka ārvalstu universitātē apgūtais netiek atzīts mūsu valstu universitātē. Dzirdu arī uh, sūdzības par to, ka bakalaura grāts īsnībā neko daudz nenozīmē. Ar bakalaura grādu īsnībā nevar iegūt tādu izglītību, kas būtu atbilstoša uzņēmu vajadzībām. Ir vajadzīgs vismaz maģistra grāts. Kā jau es minēju, ir ļoti daudz problēmu, un gribētu šeit eh, vēl nolasīt kādu citātu, eh, kas nāk no kāda universitātes profesora. Viņš ir nonācis pie secinājuma, ka studējošajiem uh, ir vajadzīgs ilgāks laiks, un viņi saņem sliktāku kvalifikāciju. Un īsnībā mēs eh, šeit pieņemam tādus, kas nekur neiederas. Agrāk universitātes studijas eh, ļāva apgūt kritisku domāšanu, ļāva brīvu garu pētniecībai, un tā bija ļoti liela vērtība. Es domāju, ka šī kritiskā domāšana, skatīšanās ārpus rāmīša, interdisciplinārie priekšmeti, kas vismaz manos universitātes laikos bija ļoti būtiski, tagad ir kaut kur pazaudēti. Un tieši tāpēc būtu svarīgi, lai mēs ministriem Erevēnas konferencē uz to norādītu. Uh, Mm, lai tas kaut kur parādītos, proti, ka ir vajadzīgas reformas boliņas procesā un lai studijas atkal būtu tādas, kādas tās bija agrāk. Protams, eh, ar studijām tiek saistītas ļoti daudz cerības, taču, diemžēl, par šādām studijām nevajadzētu maksāt tik augstu cenu, kādu pašlaik maksā studējošie. Petra, Juri kolēga. Paldies. Dzērt kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt kā ēnu referents šim ziņojumam. Es ļoti augstu vērtēju referentu Libačkas kundzi, pateicos viņai par ļoti labo ievadu. Iespējams, ka Irvānas konference Armēnijā būs eh, labs atsaucas punkts. Un ap to mēs varētu struktūrēt šo ziņojumu un izmantot arī kā stimulu konferencei. Bet, protams, ziņojumam pašam kā tādam ir jābūt vispārīgākam un ar ilgtermiņu skatījumu. Tur ir jāpauž Eiropas parlamenta pieeja šajā Boloņas procesa novērtēšanas fāzē. Un mūsu viedokļi un apsvērumi tiks eh, ņemti vērā vēl krietni laiku uz priekšu. Erevānas konference ir ļoti pozitīvs atsaucas punkts, bet tas nav galvenais. Tāpēc uzskatu, ka neskatoties uz eh, īsajiem mm, termiņiem, mums jāturpina šis baleņas procesa novērtējums ļoti dziļi. Pilnībā piekrītu visiem, kas izteicās pirms manis. Domāju, ka uzskatu, ka te telpā droši vien nav tādu daudz, kas eh, būtu pret Boloņas reformu, eh, Boloņas procesu un tā reformu. Mēs varētu teikt, ka esam par reformas reformu Boloņas procesam. Bet mums pirmām kārtām vajadzētu censties rast kaut kādu pātrinājumu, eh, papildus dzinēju, lai varētu pātrināt nonākšanu pie mērķiem, ko esam nosprauduši 19, 2019. Eh, gada sākumam. Izglītība. Jānodrošina, lai izglītība Eiropā, Eiropā kļūtu salīdzināmāka ar uh, sektoru, piemēram, šo pašu sektoru Āzijā vai apvienotajās valstīs jāpadara varbūt to tādu īsāku, efektīvāku, varbūt eh, augsti kvalitīvāku, labāk salīdzinām Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, un jābūt vērstiem uz rezultātiem. Un tad attiecīgi rezultātus vajadzētu izmantot tālāk uh, dzīvē un darbam, tāpēc jau es pieminēju uh, universitāšu trešo paudzi, trešās paudzes izglītību. Eiropa nav līdera universitāšu apmācības ziņā, kā tas uh, mēdz, kā tas bija tad, kad uh, universitātes tika izveidots Eiropā. Tas, nu gan jāsaka, bija pirms uh, tūkstots gadiem, piemēram, Humboldt universitāte, spēcīga universitāte, kas ir saistīta ar nozari, kuru mēs joprojām pieminam un augstu vērtējam, bet laiks virzās uz priekšu un mums ir jāmaina pašiem sava struktūra un domāšana, filozofija, lai varētu sasniegt mērķus, kas uh, bija nospraust 90. gadu beigās. Mums jādara kaut kas, lai nodrošinātu labāku salīdzināmību starp augstākās izglītības sistēmām Eiropā. Tas bija viens no mērķiem. Es te nerunāju par salīdzināšanu, salīdzinātmību dažādiem līmeņiem, bet runāju par iemaņām, kompetencēm. Piemēram, ārsts no Grieķijas, viņam jābūt tāpat apmācītam konkrētajā jomā, kā jebkuram ārstam, kas, piemēram, ir guvis apmācību Zviedrijā vai Francijā, un tas pats attiecas uz uh, skolotājiem. 2008. gadā uh, Slovenijas prezidentūras laikā uh, Nacionālais kvalifikācija ietvars stājās uh, spēkā, un tajā ir iekļaut arī citi izglītības līmeņi. Bet tas ir pats pamatu pamats uz uh, kura kvalifikāciju ietver dažādās uh, dalībvalstīs, būtu jāmaina, lai padarītu tos uh, salīdzināmākus. Es neiedziļināšos vairāk detaļās. Ir daudz atvērtu jautājumu. Uzskatu, ka šis process ir uh, pozitīvs. Tām noteikti ir daudz pozitīvāka ietekme nekā negatīva un, manuprāt, nepieciešams pātrināt, intensificēt procesu nepieciešams konsolidēt Boloņas reformu un konference Erevānā un līdzīgi fórumi. Tie ir ļoti pozitīvi vērtējami saistībā ar Libačkas kundze ziņojumu. Iespējams, ka šādu izvērtējumu varētu veikt katru gadu Tas nav nekāds spiediens, bet drīzāk iniciatīva aicinājums dalību valstīm modernizēt augstāko izglītību un darīt to ātrāk. Paldies! Nākošais runātāja vārds. Helga Tripele. Man būtu tikai dažas īsas piezīmes. Mēs jau runājām par Boloņas procesa reformu, esam runājuši par to jau kādus pāris gadus. Es domāju, ka uh, bakalāra grādam nevajadzētu būt pārāk garam. Ir jāparedz arī uzturēšanās ārvalstīs un ir jāparedz iespēja arī paskatīties kaut kur pa labi pa kreisi. Protams, dalībvalstīs to visu var regulēt atšķirīgi. Dažās valstīs bakalāra grādu var iegūt ātrāk, citās lēnāk. Es domāju, ka e, seši semestri bez uzturēšanās ārvalstīs gluži nav pietiekami. Otrs punkts, kas arī ir ļoti būtisks, ir atzīšana. Ja mēs notrošinam mobilitāti, tad vajadzētu arī paredzēt, lai universitātes um, atzītu to, ko studenti iemācās ārvalstīs un otrādi. Grazie. Paldies uh, Tripels kundzei un uh, Margal kungs nākošais. Sī, gracias, presidenta. Paldies, priekšstādātāji. uzklausīju komentārus, um, mm, arī Latvijas ministrs teikto un tāpat arī referenta teikto par Boloņas procesu. Es domāju, ka es tagad daudz vairāk saprotu, izprotu to, kas notiek, un man ir radusies lielāka interese. Manuprāt, ļoti labs darbs ir veikts, uzsākts ļoti īsā laika sprīdī. Par pašreizējo buliņas procesu runājot, domāju, ka pastāv ļoti tāds pozitīvs eh, pamats. Koncepcija ļoti laba, pats šis pamatu pamats un tālāk izstrāda un attīstība un tā tālāk. Tā tad mm, ļoti labi. Bet pastāv tāda sajūta, ka kaut kas ir tā teikt eh, izniekots. Bet varbūt tas ir tāds pārāk spēcīgs izteiciens varbūt ir mazāk ticības šobrīd programmai. Manuprāt, stratēģija katrā valstī, protams, ir jāiestrādā Boloņas procesā, tērējot tāpat laikā pēc iespējas mazāk. Un tas ir sarežģīti, ja mēs runājam par faktisko reformu procesu izmaksā ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī tīri runājot par uh, izmaiņām, arī tām ir izmaiņas, tāpat arī pielāgošanas izglītības sistēmā un uh, procesos. Mums nav nekādu konkrētu atbilžu, un es nepārziņu situāciju katrā valstī pietiekami, lai nāktu klajā ar ierosinājumiem. Un nekritizēju arī izmaiņu procesu kā tādu kopumā, domāju, ka reformas ideja ir ļoti būtiska, un mums tagad ir iespēja, dodoties uz Erevānu maijā, dot tādas ļoti skaidras idejas liktās uz galda. Domāju, ka mums ir jāpacenšas nospraust skaidras prioritātes turpmākai reformu programmai, lai tur būtu arī kāds saturs. Domāju, ka, nu jā, kā es teicu, es nezinu, kāda te būtu atbilde, bet uh, ir nepieciešams izvērtēt rezultātus, jo tas mums ļaut šajās debatēs ienest kaut kādu salīdzināmības pakāpi aplūkojoties pieredzi dažādās Eiropas Savienības dalība valstīs, bet nepieciešama salīdzināmība arī starp Eiropas Savienības valstīm un tādām valstīm kā Ķīna un Japāna. Es domāju, ka jānosaka pēc iespējas šādi mērķi ar zinām objektivitāti un zinām stingrību. Otrām kārtām. Manuprāt, mums jāaplūko saiknes starp Boloņas procesa īstenošanu dažās valstīs, kur ir ekonomiskā krīze un jāskatās, kāda ietekme ir bijusi valsts finansējuma samazināšanai uz balaņas procesu. Manā dalībvalstī Spānijā, nu, tas ir tā kā tāds joks runāt par balaņas procesu, jo mēs runājam no vienas puses par balaņas procesu un runājam par to, ka viss valsts finansējums izglītībai tiek nogriests. Tā, protams, nav jūsu atbildība, bet uh, Tas katrā ziņā ietekmē skar Boloņas procesa prestižu. Un trešām kārtām domāju, ka mums nepieciešams mērķis, nepieciešama ne tikai salīdzināmība un sistematizācija Boloņas procesa attīstībai, bet jānodrošina tādu konkrētu konverģenci starp universitātēm Eiropas Savienībā. Man šķiet, mums jā strādā pie prestiža un ietvara eh, sadarbībās TV Bērums universitātēm, un mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Paldies, Brājana kungs nākošais, un pēc tam mēs slēgsim šo diskusiju, saka priekšsādātāji, jo esam pārsnieguši jau laiku. Ich würd, würde gerne auf einen Punkt noch eingehen, den Petra Kammer-Ewert auch schon angesprochen hat, auch die Akzeptanz an den Hochschulen. Paldies, es gribētu atgriezties pie tā, ko Petra teica šī uzņemšana. Es gribētu runāt par Vācijas uh, augstskolām un par diplomu studijām eh, un kāda ir atšķirība starp eh, tehniskā diplomu saņemšanu un par to, uh, Mm, kādā veidā uh, ir organizēta izglītība, lai saņemtu bakalaura grādu vai, vai, uh, vai maģistra grādu. Un uh, runājot arī par šo te uh, brīvību, šo uh, studējošo brīvību un uh, par tehniski uh, specifisku izglītību, uh, respektīvi, kādā veidā mm, tiek organizēta regulāri eksaminizācijas procesi, kā notiek izglītības procesa organizācija. Jebkurā gadījumā mums ir jāskatās, kādas grūtības ir radīt eh, atbilstošas sistēmas universitātēs, piemēram, eh, bakalaura izglītības programma un eh, tāda pati Mm, programma citā universitātē, jūs ieraudzīsiet, ka, eh, piemēram, viens un tās pašas eh, specializācijas eh, iegūšana, specialitātes iegūšanai jums ir jāapgūst pavisam citi priekšmeti un tad tiek piešķirt kaut kādi kredītpunkti, kas nav nekādā veidā saistīti ar uh, citas valsts universitātes programmu, bet ļoti bieži nav saskaņotības arī starp eh, pašas, uh, vien, tātad starp šiem kredītpunktiem un to piešķiršanu vienas universitātes ietvaros. Un, uh, Tāpēc ir jāpanāk lielāka vienotība, kas gal galā arī ir viena, viens no mērķiem uh, Boloņas procesā, lai izveidotu šo saskaņojamību, jeb salīdzināmību. Un man šķiet, ka, mm, ka process uh, nav saņēmis pietiekamu atbalstu, un es nedomāju, ka tā ir tikai Vācijas universitāšu problēma problēma. Šķiet, ka šeit ir vajadzīgs nevis vairāk finansējuma, bet labāka uh, struktūrēšana. Un te nav runas tik daudz par um, saskaņošanu formāli, bet arī par kvalitāti. Ir, protams, jābūt kaut kādai elastībai. Uh, jums vajadzētu lielākas izvēles iespējas atšķirība ir pārāk liela reizēm, lai iegūtu maģistra grādu, pietiek ar vienu gadu, reiz jāapgrūst divu gadu programmas, reiz trīs gadu programmu, bet man liekas, ka reizēm šī elastība ir pat pārmērīgi liela un viss situācijai tas nekāda gadījumā neplīs. Liels paldies! Mārgano kungs nākamais, jā, paldies pavisam īsi. Izskanēja daudz jautājumu, daudz argumentācijas. Mums ir jāpievērš eh, uzmanība šiem procesiem. Identificēta ir virkni dažādu problēmu, bet galvenais ir, kā mēs vispār e, rīkojamies šādā sarežģītā situācijā kā mēs varam pārvaldīt šādu situāciju un kā atrast eh, zelta vidusceļu, jo pasauli ir ārkārtīgi mainīga, viss nepārtraukti mainās un ļoti grūti ir varbūt nāk klājā ar tādām viennozīmīgām skaidrām atbildēm, bet ir e, jārunā par izglītības e, neatkarību no vienas puses, no otras puses par attiecīgo izglītības grāda nosaukumu, kāds tiek piešķirts. E, ir kāda prasa būtība, ko eh, pasvītro arī Latvijas eh, ministre, un proti, ka mums ir Eiropas Savienības eh, līmenī jāparaugas, jāparaugās uz to, kā mēs tālāk izglītības, kā mēs organizējam tālāk izglītības pārvaldību. Tā tad ir jāizdara šīs izvēles Eiropas līmenī. Tāpat laikā atzīstot, ka ir problēmas šajā jomā. Un eh, ne visi izglītības procesi ir eh, jāveido vienādi. Ir kaut kāda apmācība, kurai ir jābūt tīri profesionālai, tehniskai, kā aroda apmācība. Eh, citi procesiem ir jābūt akadēmiskākiem, un ir kaut kādi procesi, kas ir uh, ciešāk saistīti Eh, tieši ar kādu karjeru, ar kādu profesiju, savukārt eh, citi izglītības procesi mm, tādi nav. Un universitātes eh, nevienmēr nosaka tiešu tālāko nodarbinātību, īpaši, teiksim, tehnoloģiju jomā un tā tālāk. Bet es vēlējos pateikties Kristīnai par paveikto darbu bet vajadzētu atgriezties pie kvalitātes, mobilitātes un uh, nodarbinātības iespēju jautājumu, jo tie ir jautājumi, ko nāksies risināt nākotnē. Virknē valstu investīcija apmju, apjoms uh, izglītībā no valsts puses uh, ja nesamazinās, tad arī nepieaug. Un mums ir jādomā, kā uh, risināt šādu situāciju. Ja, piemēram, paskatās uz dažādu universitāšu klasifikāciju, mm, tie, eh, jāsaka, kritērija universitāšu izvērtēšanai eh, nav uh, viendabīgi. Dažas universitātes tiek kvalificētas pēc rezultātiem, citas pēc uh, izglītības procesa kvaliāt, kvalitātes, tad ir universitātes, kas apvieno zinātnisko pētniecību un studijas. Nu, mums ir jādomā par uh, vienotāku uh, klasifikāciju, balstoties uz uh, reāliem rezultātiem. Paldies. Nākamais runātājs ir pavisam īsi. Libatskas kundze, paldies par eh, to, ka prezentējāt savu ziņojumu. Un eh, mēs eh, esam pieskārušies apmācību kvalitātes jautājumiem un citiem jautājumiem. Ciešāka sadarbība um, var būt uh, varētu risināt eh, dažus no izaicinājumiem, kas ir saistīti ar atbilstību darba tirgumu. Šobrīd mums ir uh, uh, augstākās izglītības īpašnieku pārprodukcija. Un varbūt, ka m, mm, precīzāk saskaņošana tautsēmniecības vajadzībām varbūt nebūtu tieši garantija šīs problēmas risināšanai, bet varētu palīdzēt inovatīvāk pieiet procesam. Paldies, un tagad Lipāckas kundzei vārds, un tad dosim vārdu komisijai un doktoram Taisonam. Jā, paldies, priekšsēdētājas kundze. tomēr vispirms taisā kungam vārds komisijas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribu teikt, ka komisija apsveic iniciatīvu par to, ka jāizstrādā parlamenta atzinums par šo jautājumu. Eh, pirms trijiem gadiem ļoti liederīgs eh, atzinums tika izstrādāts šajā komitejā, un šī komiteja to arī atbalstīja. Un mēs visi zinām, ka Boloņas process nav Eiropas Savienības process. Tas ir viens no procesiem, kurā Eiropas Savienība spēlē svarīgu lomu, un tai tas būtu arī jādara. Uh, kā virkni kolēģi norādīja, tad šis ir būtisks eh, tāds lūzuma punkts Boloņas procesā. Daudz, kas ir sasniegts, un nevajadzētu būt pārāk kritiskiem attiecībā uz sasniegumiem. Trīs ciklu sistēma tomēr ir iedibināta visās eh, valstīs, kas eh, ir dalībniec Boloņas procesā, un neviens neapšaubīs šo te pamatu kredītpunktu sistēma tiek izmantota. 75% mm, valstu izmanto kredītpunktu sistēmu, un cik tālu mēs runājam par šo kredītpunktu atzī, savstarpēju atzīšanu, 80% Erasmus programmu dalībnieku kredītpunkti tiek atzīti. Tā ka mums ir noteikti standarti par kvalitātes nodrošināšanu, tie gan tiek pārskatīti. Uh, bet eh, es gribētu teikt, ka tomēr daudz kas ir sasniegts. Visu šo reformu īstenošana tomēr ir bijusi ārkārtīgi nevienmērīga 47 valstīs, un kā daži kolēģi atzīmēja, tad process zināmā mērā sāk palēnināties, un ir pienācis brīdis, lai uh, procesu atkal uh, pātrinātu. Boloņas procesa laikā jau ir bijis atskats uz to, kā varētu procesu eh, spēcināt un veicināt. Eh, no vienas puses, varbūt Boloņas procesā esam cenšies panākt, panākt pārāk daudz, varbūt vajadzētu koncentrēties uz pamat prioritātēm, kā tās tika noteiktas 99. Eh, gadā Eh, tātad, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu studentu mobilitāti un mūsu universitāšu internacionalizāciju. Un mums eh, jāpalīdz daudz lielākā mērā īstenot reformas. Nav jārunā tikai par to, kas būtu jādara dalību valstīm, valstīm ārpusēs, bet eh, jāpalīdz tām šīs lietas paveikt. Un mums vajadzētu ņemt vērā izais pozīcijas, kādā atrodas katra valsts, jo valstis ir ļoti atšķirīgas um, no Islandes līdz Kazahstānai, un tad, protams, ka jāsaka to augstākās izglītības sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas, un tad ir jau arī uh, tātad valstu apvienības, uh, kuras ir, nu, tuvākas um, šajā ziņā un varētu labāk sadarboties pārmaiņas eh, augstākajā izglītībā notiek eh, vai tiek stimulētas saskaņā ar lēmumiem, kas tika pieņemti Bukarestē 2012. gadā. Eh, šeit ir daudz runāts par starpdisciplīnu sadarbību. Jāsaka, ka par šo te starpdisciplināro praksi mm, augstskola pasniedzēja daudz runā, bet Eh, diemžēl daudzas eh, fakultātes eh, universitāšu ietvaros ir kā tādas izolētas salas un šīs te horizontālās sadarbības trūkst. Tālāk runājot par globalizāciju, universitāšu izglītībā un zinātniskajā pētniecībā pasaulē, jā, mums ir jāatrod savu atbildi arī uz šo procesu tas ir saistīts ne tikai ar uh, apmaiņu tīri apmācību jomā, uh, bet ir jāraugās arī uz to, um, kas uh, notiek uh, pārējā pasaulē, arī Latviņamerikas valstīs, Āzijā un tā tālāk. Uh, daudz kolēģi minēja, ka liels izaicinājums ir uh, publiskā finansējuma uh, samazinājums izglītības jomā, un daudzās valstīs tas ir 20 pa 25 procenti. Uh, Mm, tas ir valstīs, kas visvairāk cietušas no finanšu krīzes, finanšu un ekonomiskās krīzes un boloņas procesa ietvaros pagaidām nekāda risinājuma šim, šai problēmai nav. Un visbeidzot, uh, informācijas tehnoloģija attīstības tempi ir jāņem vērā, uh, runājot par uh, boloņas procesu. Uh, Augstākās izglītības digitalizācija neapšaubām sniedz jaunas iespējas, īpaši, ja mēs runājam par uh, internacionalizāciju, bet jautājums ir par to, kā garantēt uh, kursu kvalitāti. Uh, mācību kursu kvalitāti un kā uh, nodrošināt uh, to, ka studenti var atbilstīgi uh, mācīties saskaņā ar šiem kursiem, atrodoties ārpus valsts, mm, kurā tie ir radīti un tā tālāk. Nu, tas ir jauns notikuma pavērsiens un Boloņas procesā tam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Nu, protams, ka parlaments uh, vēl nav nokavējis uh, nākt klajā ar savām idejām. Uh, Tas, protams, palīdzētu ministriem pirms došanās uz Ervānas konferenci, lai parlaments iezīmētu tās prioritātes, ar kurām saskaras augstākā izglītība, un te vajadzētu izvēlēties kāds trīs, četras prioritātes, uz kurām ministriem būtu jākoncentrējas mm, tuvāko trīs, četru gadu laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētājs. Eh, paldies komisijai par eh, šiem te komentāriem un ieteikumiem un jūsu vērtējumu. Eh, mums pavisam maz laika atlicis, tad lūk Šuli Batskas kundzi nākt klajā ar noslēgumu komentāriem. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies arī visiem kolēģiem eh, par jūsu komentāriem. Tie ir bijuši ārkārtīgi vērtīgi. Ar ko mēs šeit saskaramies? Nu, eh, būtībā tie ir trīs eh, pamat jautājumi. Vispirms diplomu savstarpējā atzīšana un visu šo te iegūto grādu savstarpējā atzīšana Uh, šis jautājums neapšābām ir jāplī, jāplūko vēl uh, kāds, vēl viens punkts. Mm, to minēja priekšsēdētāji. Bakalaura izglītība uh, var būt dažāda garuma dažādās valstīs, bet svarīgākais ir tas, lai tas būtu, tā teikt, pabeigts eh, produkts, tā teikt, kas ļauj jums piekļuvu darba tirkumu. Uh, eh, Eiropas komisija minēja kādu ļoti vērtīgu punktu. Tā ir, um, tas ir startautiskais uh, šo dažādo apmācību kursu raksturs, bet tikai tādi tiešām patiesi, labi organizēti kursi, mm, nevis. Uh, spēlīšu līmeņa, teiksim, kursi. Mums ir jāveicina mobilitāte, lai studenti varētu izmantot savu potenciālu. Un eh, jāpārliecinās par to, lai būtu sasaiste starp Eiropas pētniecības telpas izveidi un Eiropas augstākās izglītības telpas izveidi. Un uh, noslēgumā vēlētos jums vēlreiz pateikties un atvainoties par ļoti īsajiem termiņiem, bet paldies par sapratni un e, sadarbību. Paldies, Kristīna, par e, jūsu centieniem. Es domāju, ka jūs jau dzirdējāt no kolēģiem, e, ka daudz ir interesēti šajos jautājumos arī komisija. Un mēs, protams, vēlamies iedvest jaunu dzīvību Boloņas procesā identificējot mūsu prioritātes, bet eh, Eiropas 2020 ietvaros eh, mums ir jāpalielina to jauniešu skaits, kam tiek radītas eh, iespējas izmantot Eiropas izglītības sistēmu baliņas procesa iegūmus. un ir, protams, finansēšanas un līdzfinansēšanas iespējas no Eiropas fondiem, arī no Eiropas sociālā fonda, piemēram, to arī nedrīkst aizmirst. Un par pieejamību runājot, eh, tas, protams, ir jāatkārto vēlreiz un vēlreiz. Kā. Un Eiropas universitātes izglītībai ir jābūt tādai viengabalainākai. Šis ziņojums eh, mūs interesē no ļoti dažādiem aspektiem. Mm, un esmu pārliecināta, ka mēs iekļausimies mums atvēlētajā laikā, ņemot vērā ministru konferenci, arī pētījums par universitāšu uh, ranžēšanu, uh, klasifikāciju, tas arī būs ļoti svarīgs dokuments, jo te ir jāņem vērā uh, kvalitātes rādītāji un tā tālāk. Tā kā liels paldies! Uh, nākošā tikšanās mums ir rīt 9 no rīta, un tagad sāksim koordinātoru sanāksmi. Nākošā sanāksme 26. februārī, kad, mums, kad uzklausīsim referenti.